Good afternoon, colleagues. Um... Labdien, kolēģi! Godātie deputāti, dāmas un kungi, viesi! Man ir uh, tas gods jūs uh, sveikt uh, mūsu uzklausīšanā par pamat tiesību situāciju Ungārijā. Šis, uh, šī uzklausīšana tiek raidīta internetā un tiks arī ierakstīta. 14 novembra sēdē pagājušajā gadā tika nolēmts sarīkot uzklausīšanu šā gada sākumā par pamatiesību situāciju Ungārijā. 2017. gada 16. janvārī birojas pieņēma lēmumu atļaut uh, rīkot so uzklausīšanu un uh, prie, parlamentu priekšsēdētājs Tajānī uh, mani par to informēja. 1. Eh, februārī eh, rakstiskā procedūrā tika apstiprināta uzklausīšanas darba kārtība un runātāju saraksts, kas atspoguļo eh, politisko līdzsvaru. Un katram runātājam būs desmit minūtes. Un lūdzu ņemiet vērā, ka desmit minūtes nav ieteicamais uzstāšanās uh, ilgums, bet gan maksimālais uzstāšanās ilgums. Uh, jums uh, uz galda priekšā atrodas neliels ekrāns, kur pulkstenis rāda, cik laika vēl ir jūsu rīcībā. Tas attiecas uz visiem mūsu paneļdiskusijas dalībniekiem, jo mums tūlīt pēc uzklausīšanas ir paredzēta balsošana, tādēļ mūsu rīcībā nav vairāk laika. Es uh, vienkārši vēlos jums paskaidrot, kā mēs organizējam darbu šajā sanāksmē. Uh, Manuprāt, ar desmit minūtēm vajadzētu pietikt, lai jūs varētu izklāstīt savu viedokli. Un tāpat ir paredzēts, lai deputātiem būtu iespēja uzdot jums jautājumu. Katra jautājuma ilgums nepārsniec pusotru minūtu, nu ne vairāk katrā gadījumā par divām minūtēm, bet visiem ir jāievēro laika grafiks. Man jau ir ļoti garša runātāju saraksts. Uzklausīšana noslēgsies pēc divām stundām, un mēs nevaram šo laiku pārsniegt, jo pēc tam notiks balsošana. Un tagad uzreiz pievērstīšos runātāju sarakstam, un mēs dodam vārdu vispirms uh, doktoram Toksānī Es nesniegšu garu ievādu par šo jautājumu. Jums e, ir arī izdalītas mūsu viesu biogrāfijas, varat ar tām iepazīties. Un lūdzu, jūs rīcībā desmit minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Vispirms es vēlos jums pateikties par šo ielūgumu uh, apspriest situāciju Ungārijā. Mani priecē arī tas, ka mēs atrodamies Jozefa Antāla zālē, kuram bija izšķiroša loma cīņā pret komunistu diktatūras. Un es gribētu arī šai sakarā atgādināt, ka sestdien 25. februārī mēs godinājam komunismu upuru piemiņu. Uh, Šobrīd mēs esam apskaužamā situācijā. Mēs dzīvojam demokrātijā, kur ir uh, brīvas debates un brīva uh, viedokļu konfrontācija, un tāpat ir vēlama. Ministru padome mani ir izraudzījusies par Ungārijas pārstāvi šajās mm, debatēs, un to es uztveru kā lielu godu. Esmu bijis uh, Ungārijas vēstnieks Parīzē 2014. gadā, un man bija tas uh, gods uh, piedalīties arī um, diskusijās par Ungārijas konstitūciju. Jau toreiz pamatlikuma un ar to saistīto likumu uh, pieņemšanu izvē, izvērtēja Venēcijas komisija um, Eiropas padome un arī Eiropas institūcijas. Tas apliecina, ka Ungārijas valdība ir vēlējusies vienmēr skaidrot savu nostāju un mums ir bijusi konstruktīva uh, sadarbība ar uh, Eiropas padomi un Eiropas komisiju. Pēdējā laikā esam piedzīvojuši daudzas krīzes - eirozonas krīzi, Grie uh, Grieķijas parādu krīzi, migrācijas krīzi, terorismu un breksitu. Uh, un eh, tauta ir satraukta, ir jūtama vēlme pēc pārmaiņām. Politiskām partijām ir jāsniedz skaidras atbildes uz šiem jautājumiem. Mūs, uz mūsu pleciem gulstas liela atbildība. Protams, eh, lielu ieguldījumu šajā procesā var dot pilsoniskā sabiedrība arī dialogs starp um, valdību, Eiropas institūcijām, nevalstiskām organizācijām. Un eh, ir, protams, dažādas leģitimi, mm, leģitimācijas pakāpšiem institūcijām, bet eh, valdība ir eh, tieši ievēlēta vēlēšanās gribu teikt, ka pašreizē lielākais izaicinājums Ungārijai ir migrācijas krīze, ņemot vērā tās geogrāfisko situāciju. Mē, mums ir eh, Schengenas zonas ārējā robeža. Un Ungārija risinot migrācijas krīzi pirmkārt lika uzsvaru Schengenas zonas saglabāšanu un uh, Mēs esam ļoti satraukti par to, ka tiek atjaunot robežu kontroli Schengenas zonas iekšienē. Un uh, tas ir pretrunā ar četrām pamat brīvībām. Ungārija nopietni uztvēr savu pienākumu aizstāvēt Schengenas zonas ārējo robežu. Pēdējo gadu laikā esam dzirdējuši asu kritiku pret Ungāriju, bet šodien mēs konstatējam, ka Eiropas Savienība liek akcentu uz, Eiropa, uz Eiropas Savienības ārējo robežu aizsardzību, un mūs priecē tas, ka esam devuši savu ieguldījumu noskaņojuma maiņas rosināšanā. Bruno eh, Lerū, kas ir Francijas ārlietu ministrs, raksta Timermans kungam, lai cīnot, cīnītos pret uh, nelegālo uh, migrāciju, ir ciešāk jāsadarbojas ar uh, tranzītu un izcelsmes valstīm, ar uh, starptautisko migrācijas organizāciju un ANO augsto uh, bēgļu komisāru. Šobrīd min, uh, iekšlietu ministri Eiropas Savienībā uh, arī uh, runā, ka ir jāvēršas pret nelegālo imigrāciju un uh, um, migrantu kontrabandu. Mēs varam konstatēt arī neskaidrību šajā uh, sakarā. Mēs uh, dzirdām, ka tiek jaukti uh, ekonomiskie migranti ar bēgļiem, sīrieši, kas bēg no Alepas ar uh, Uh, Marokas uh, valsts piedarīgiem. Un ir arī tagad uh, nav skaidrs, kas ir trešā drošā valsts. Nākas konstatēt, ka atsevišķi dalību valstis netiek uzskatīts par drošām valstīm. Mēs uh, arī jautājam, kādēļ daudzi cilvēki, kas iekļūst Eiro Eiropas Savienībā, Schengenas zonā, eh, dodas cauri vairākām drošām valstīm un prasa patvērumu tikai atsevišķās dalībvalstīs, tā skaitā Vācijā. Tas ir pamatots jautājums. Ungārijas valdībā strādājot pie likumdošanas, Uh, vadījās no pamatprincipiem, uh, lai aizsargātu uh, savus iedzīvotājus, lai procedūras būtu ātras un uh, efektīvas un balstītos uz pam Eiropas Savienības tiesību normām. Uh, bet visām valstīm ir vienādi mērķi. Es piedalos uh, iekšlietu ministru padomes sēdēs, un katrā sanāksmē tiek diskutēti jautājumi saistībā ar terorismu un radikalizāciju. Varam uh, konstatēt arī to pašu uh, ka tiek diskutēts par Schengenas zonas aizsardzību. Uh, es gribētu arī pievērst jūsu uzmanību tam, ka tiek pārkāptas vienas no pamatiesībām, kas e, rada satraukumu dalību valstīs, kuras ir iestājušās Eiropas Savienībā pēc 2004. gada. Nākas konstatēt, ka vairākas Eiropas Savienības dalību valsts ir pieņēmušas likumus, kuras ierobežo uh, Um, uzņēmēja darbības brīvību, ko garantē uh, pamatiesību hartas 16. pāns un līgumi. Ir pieņemti diskriminējoši likumi, un daudzi uzņēmēji man ir stāstījuši par grūtībām, ar kuriem tās tie saskars. Bet mums ir jāpauž nožēla, ka Eiropas institūcijas par šo, šiem pārkāpumiem klusē. Ir arī uh, uh, jānorāda uz pilsoniskās sabiedrības lomu un ņemot vērā to, ka ir uzaicināts četras pilsoniskās uh, sabiedrības organizācijas šajā uzklausīšanā. Mēs uh, Tieslietu ministrijā esam izveidojuši uh, darba grupu dialogam uh, par uh, cilvēku tiesībām, bet ne visas organizācijas piedalās šajā dialogā. Ungārijas valdība uzskata, ka šis dialogs ir svarīgs, un ja to nevar īstenot Budapeštā, esam gatavi doties arī uz Briseli. Es vēlos arī jūs uh, iepazīstināt ar uh, šo jautājumu speciālistiem Suzantu Vegu, kas ir uh, imigrācijas uh, biroja ģenerāldirektore un Kristīna Košmārā, kas ir uh, valsts sekretāre, uh, kas atbild par Eiropas jautājumiem uh, tieslietu ministrijā. Paldies! and uh, Mrs. Zana Veig, Director General of the Immigration. Ģenerāla direktorāts Zana Veig tāpat ir šeit. Nākamais runātājs Mikloša Santo, kas ir pamatiesību centra direktors. Lūdzu, jums vārds uz desmit minūtēm. Godātais priekšādātāji, godātie deputāti, dāmas un kungi, pirmām kārtām paldies par uzaicinājumu. Centīšos iekļauties arī atvēlētajā laika posmā. Pāris vārdos gribētu runāt par Ungāriju, par tā saukto Ungārijas situāciju un par demokrātiju, bet ne tikai attiec, attiecībā uz Ungāriju vienu, bet demokrātiju kopumā. Pirmām kārtām ļaujiet man jums skaidru un gaišu pateikt, ka neskatoties ne uz kādiem citiem vietējiem vai starptautiskiem uztraukumiem demok par demokrātijām un pamatiesībām, šīs jomas joprojām pastāv un attiecīgi darbojas Ungārijā visā pilnībā pamat, eh, demokrātijas pamatelements, šī konstitūcija, ko sauc arī par pamatlikumu Ungārija, tika pieņemta saskaņā ar demokrātiskiem standartiem 2011. gadā. To pieņem demokrātiski ievēlēts parlaments, leģitīmā veidā un pārskatāmā tiesiskā procedūrā. Protams, no otras puses ir taisnība arī tā, ka pastāv vairākas, vairāki demokrātijas modeļi pasaulē. Uh, nav, nav universāls definā, definīcijas par demokrātiju vai tiesiskumu. Šādas definīcijas vienkārši nav. Un tāpēc nācija valsts nedrīkst saukt pie kārtības tajā brīdī, kad vispār nav piemērojama kaut kāda vienota standarta. Nu, piemēram, visi šī konstitūcijas grozījumi, kas tiek uh, nosaukti par uh, pretrunīgiem. Uh, Eh, tomēr jāceras, ka ir, piemēram, tādas demokrātijas Eiropas Savienībā, kur šādu elementu vispār nemaz nav, šāda konstitūcija nav, kā Nīderlanda vai citas. Un šī joma drīzāk ir valsts prokurora rīcībā. Bet savukārt Ungārijā tā ir neatkarīga struktūra, vienība, ko ievēl leģitīms parlaments, un prokuratūra darbojas valdības pār uzraudzībā. Un lai arī nav visaptvarošas definīcijas par demokrātiju, divi pamatelementi, kas darbojas visās dalībvalstīs, var tapt identificēti kā tādi, kas veido Eiropas pamatvērtības. Pirmais ir brīvs vēlēšanas, un otrs varas sadalījums, nodalījums, kas tiek garantēts Eiropas demokrātiskajās valstīs, un tas tieši tā ir arī Ungārijā vispārīgā līmenī un vietējā līmenī vēlēt, vēlēšanas notiek katru 4. vai 5. gadu saskaņā ar tiesisko sistēmu, ar izpildvaras noteikumiem eh, un tiek, protams, ievēlēts arī parlaments. Tie, šis visas struktūras darbojas neatkarīgi, nodalīti viena no otras. Pa, jaunais pamatlikums Ungārijā paredz pretēji iepriekšējai Ungārijas konstitūcijai pirmajā pantā C apakšpunktā ka Ungārijas valsts funkcionēšana pamatojas uz varas nodalījumu principu. Un pašreizējā ietvarā brīvas vēlēšanas un varas nodalījums tiek attiecīgi arī īstenotas dažādas struktūras un tehniski me mehānismi, kas attiecas uz dažādām struktūrām, paredz atšķirīgas juridiskas procedūras šai dalību valstī, un tas viss atbilst juridiskajām tradīcijām, nacionālajai identitātei un mentalitātei, kā tiek noteikts šai līg, līgumā par Eiropas Savienību. Pantā Eiropas Savienībai jārespektē dalību valstu nacionālā identitāte, kas atspoguļojas tās struktūrā, politiskajā, konstitucionālajā struktūrā, atspoguļojot vietējo un reģionālo pārvaldību. Un tāpēc, ja mēs šeit apspriežam eh, demokrātiju, tad faktiski mēs runājam par dažādu uzsveru, par to, ko nozīmē suverenitāte, nevis demokrātija. Nav ne legāli, ne arī profesionāli apspriest pamaties, ar pamatiesībām saistīts jautājums. Šai gadījumā drīzāk tas ir tāds viedokļu sadursmes gadījums attiecībā uz to, ko, kā mēs saprotam ar valsts suverenitāti un kādām kompetencēm būtu jāpiekrīt dalību valstīm ēs ietvaros. Un šai kontekstā jāuzsver ka Eiropas Savienība nav valsts kā tāda pati par sevi, nav nekāda Eiropas dēmosa, un tam nav arī, tai nav arī suverenitātes, tikai dalībvalstīm tāda piemīt. Kā tiek paziņots Ungārijas pamatlikumā, ko jau minēja, Ungārija īsteno tikai dažas no savām kompetencēm, kas izriet no tās suverenitātes citu valstu kontekstā caur ES iestādēm, bet ne suverenitāti pašu. Nu, un, protams, pastāv arī dažādas koncepcijas par to, kas saistīts ar to, kāda ir suverenitāte, kā to interpretēt un kā to pārstrukturēt. No vienas puses pastāv koncepcija par supranacionālu Eiropas Savienību. Tā tiek izmantota, sakot, ka Eiropas Savienībai vajadzētu īstenot daudz vairāk eh, kompetences vai pat iegūt suverenitāti uz dalībvalstu rēķinu. Piemēram, pieņem, pārņemot tiesības, interpretēt un īstenojot tiesiskumā ļoti neskaidros eh, standartus. Šī paradigma man pamatojas uz pilnīgu multikulturālismu un politkorektumu, vienlaikus samazināt joprojām pastāvošo e, vienotību un spēku dalībvalstīm kā tādām. Šai kopējai konflikt, koncepcijā tiek apgalvots, ka Eiropas Savienība ir tikai instrumenti un nevis mērķis, un tikai dalību valstīm ir tiesības īstenot savas kompetences kā daļu no savas suverenitātes, lai veidot juridisko ietvaru, kas cieši saistīts ar konstitucionālo identitāti, kā piemēram konstitucionālās tiesas lomu, prokuratūras lomu vai visas tās procedūras, kas saistīts ar cilvēktiesību, pamatiesību īstenošanu. Protams, ka ir acīm redzami ka šīs debatas ir tikai sākums tālākām plašām pārmaiņām attiecībā uz šīm demokrātijas paradigmām, uz to, kas noz, ko nozīmē pamatiesības, tiesiskums un suverenitāte. Tāpat ir arī skaidrs, ka politiskās un juridiskajās cīņas par to, kas, kādiem risinājumiem jā, jāno, jātop īstenotiem supranacionāliem vai nacionāliem, kā arī jautājumi par nacionālo identitāti un pamatiesību definīciju vēl nav atrasināti. Tā būs svarīga prioritāte un tā būs aktuāla ne tikai Ungārijai, bet Eiropai kopumā un visai Rietumē Eiropai tādā, kā, tādu, kā mēs to pazīstam. Un tāpēc mūsu dzīves interesantākiem mirkļi jāsaka, mums ir vēl tikai priekšā. Thank you very much. Now we're going to listen to Paldies! Nākamais runātājs Džordžo Rikārdoš no Amnesty International lūdzu. Thank you very much. Good afternoon, ladies and gentlemen, esteemed. Paldies, liels paldies parlamenta deputātiem, godātie kolēģi, ārkārtīgi pagodinās esmu, ka var būt šodien šeit, un pašā sākumā gribu jums apgāvot, ka Amnesty International nopietnas bažas par pamatiesību situāciju Ungārijā šobrīd. Pēdējo gadu laikā mūsu organizācija jau paudus bažas par standartu vaināšanos vairākās jomās, kas ir ļoti svarīgs, lai cilvēktiesības un pamatbrīvības varētu tikt īstenots bez diskriminācijas un ierobežojumiem. Amnesty International ir vairāk kārt izteikusies par jaunpieņemtiem likumiem un konstitucionējām normām, kā arī tālākajiem konstitūcijas grozījumiem, kas ietver pamatiesību ierobežojumus. Esam pauduši brīdinājumus par šo likumu uh, pieņemšanu, kur tiek, eh, na, netiek pieprasīts konsultācijas un samlīdzīgi. Trīs lietas, ar, par ko gribētu ar jums runāt šodien. Pirmām kārtām. Situācija ļoti nopietna. Eh, saskaņotībā ar citām starptautiskām organizācijām mēs jau esam runājuši par plašiņas līdz, līdzekļu likumiem, ģimenes likumiem, eh, seksuālo minoritāšu jautājumiem un vai, piemēram, cietumsodiem bez nosacīts atbrīvošanas iespējām. Tāpat arī piedzīvojām, ka netiek īstenots atbilstīgas kontroles dažādos līmeņos ties, tiesu sistēmā. Valsts, valstī pie varas esošās partijas tālāk domā par tālākiem ierobežumiem, piemēram, abortu jomā. Um, un valdības neatbilstīgā izturēšanās pret bēgļiem, turklāt situācija padara vien sarežģītāk, viņi nevar drošā veidā pieteikties uz patvērumu un eh, šādā veidā tiek ierobežot arī to cilvēku darbību, kas cenšas bēgļus aizstāvēt pre premjerministra pašā procesā ir ies iesaistījies un skaidri gaiši paudis, ka valdība nav gatava iesaistīties konstruktīvā sadarbībā ar pilsonisko sabiedrību standartu uzlabošanā. Valdošās partijas pārstāvi ir uzvedušies neiecietīgi, izteikušies ļoti neiecietīgi gan pret eh, minoritātēm, sievietēm, musulmaņiem un tā tālāk. Eh, no tā izriet, ka aizsardzību šīs grupas no viņiem nevar gaidīt tik lielā mērā kā pamatgrupējumi. Ungārija ir jāsauc pie atbilst, atbildības, viņai jānodrošina atbilstību starptautiskiem standartiem. Amnesty International ļoti priecājas par to, ka Eiropas parlamenta deputāta aicina Ungāriju šādu, šādu atbilstību nodrošināt, un tāpat tā aicina izdarīt arī tālāku spiedienu uz Ungāriju, lai šis no, process turpinātos. Tas, ko piedzīvojam Ungārijā šobrīd, notiek, ir mērķiecīgi uzbrukuma kaut kāda veida sabiedrības grupējumiem, riska, tieši riskam visvairāk pakļautajām grupām, un arī konstitūcija aizsardzība aizsardzības līmenis ir samazināts tieši šādiem grupēri, grupējumiem. Mm, ša, krīzes situācijās tiek apdraudētas konstitucionālās tiesības no valdošās partijas puses pagājušās nedēļas vidū. Fideša partija izteicās pret mums Eh, sakot, ka šāda veida starptautiskās organizācijas nākot klajā ar safabricētiem ziņojumiem. Mēs zinām, ka vēl cik izteikti arī cita veida pārmet ar mums, eh, dāmas un kungi. Otra vēsts, ko jau gribu šobrīd izteikt, ir arī ļoti svarīga. Kamēr mēs apspriežam šo tematu šeit, pie Ungārijas robežām bēgļi joprojām tiek radīti prom. Pagājušās nedēļas piekdienā saņem ļoti satraucošus ziņojumus un fotografijas par to, kā bēgļu tiesības tiek pārkāptas. Un tas ir ilgs, nu jau pārāk ilgi. Valdība uzstāja, ka viņi jūt līdz tiem, kas. Uh, bēg no, no kara, bet tāpat laikā izsakās tikai vispārīgi un uh, pati vēršas pret atbilstīgu bēgļu uzņemšanas praksi, vēloties nosūtīt šos bēgus atpakaļ, neizsakot nekādas saistības un neveicot tūlītēju rīcību. Ungārijas e, valdība nevēl, neizrāda nekādu vēlmi īstenot beigu tiesību aizsardzību. Netiek arī nekādā veidā izmeklēti, izmeklētas izvirzītās apsūdzības par tiesību pārkāpiem. Sēdz otrā pusē ir tūkstošiem bēgļu, to starp bērni mm, un uh, sievietes. Un valdība izrāda ļoti cinisku pieeju, kā rezultātā cilvēki sēdz otrā pusē uh, eh, cieši un uh, pašreizēja notikuma situācija tikai pasliktina. Valdība šobrīd nevēl, nevēlas līdzdarboties kopējos bēgļu uzņemšanas mehānismos. Un Ungārija vēlas atteikties no jebkāda veida ES darb, sadarbības mehānismiem, to, to starp Dublī, Dublins ietvara. Uh, apgalvojot, ka bēgļi ir krimināli elementi un apdraudies valsts drošību. Šāda veida neap, neaps, nepierādīti apgalvojumi situāciju pasliktina tālāk galu galā. Tiek taču īstenotas konsultācijas šai valstī, tiek gatavota dažādas reklāmas saukļi ar pavisam citiem mērķiem. Kopējā situācija noved pie ļoti naidīgas attieksmes pret bēgļiem. Eiropas Savienībā, kas pamatojas uz daudzveidību, jāsaka, tas ir visai nepieņemam. Daudzas valstis eh, tos pungāri izmanto terorismu kā aizbildinājumu. Pagājušajā nedēļā tika publicēts ziņojums um, par tam līdzīgām tendencēm Ungārijā. Tie, kas tiek um, aps, apsūdzēti par terorismu, var tik pakļaut ļoti striktiem noteikumiem līdz pat desmit gadiem cietuma soda. Ir arī viena konkrēta, viens konkrēts gadījums, Ahmeda H. lieta, kur tas spilgti parādās. Tāpat arī nav pietiekama sarunu starp Ungāriju un Serbiju par tam līdzīgiem noteikumiem. According to a court in Zagreb, where Ahmed's Saskaņa ar apsūdzībām šis Ahmeds esot īstenojis teroristiskus pasākumus pie robežas, nu, metis ar trim objektiem. Bet realitāte ir tāda, ka Ahmeds ir ģimenes cilvēks, kas ieradies, e, ieradies caur, caur Kipru šeit no Sīrijas. Tie, kas ir centušies nelegāli nokļūt pāri šī, šai sētai, tiek likti cietumos, piemēram, uz trim gadiem ir bijis tāds gadījums. Un e, šis cilvēks, kas Ahmets, kas ir no Kipras un vēlas ierasties atgriezties pie ģimenes, cer uz šīs nolēmumu pārsūdzēšanu. Viņa tiesības uz tie, taisnīgu tiesu netika ievērotas, sakot, ka viņam esot saistītas, saistī, saistības ar teroristiskām organizācijām, bet šādā mm, apsūdzības netika pierādītas. Un, jāsaka, policijas apgalvojumi parasti ir visai neobjektīvi. Šajā gadījumā konkrēti tika ļaunprātīgi izmantoti teroristu apkarošanas instrumenti un um, idejas kā aizbildinājums, um, lai vērstos pret um, šādu cilvēku. Un e, tiek izteikti joprojām aicinājumi cilvēktiesību organizāciju puses no, noraidīt, uh, atcelt visu veidu apsūdzības pret Ahmedu kā iespējumu un teroristu. Eiropas pamatiesību harta mm, attiecīgajos pantos arī pieprasa taisnīgu tiesu. Jāsaka, šādā veidā valdība vēršas ne tikai pret bēgļiem, bet arī pret Ungārijas pilsoņiem. Netiek ievērotas tiesības uz privātam un ģimeni. Valdība apgal, apgalvo, ka vairāk varas vajadzētu piešķirt izpildvarē, lai kontrolētu šādus draudus, tādējādi ierobežojot arī izteiksmes, izteiksmes runas brīvību, pulcēšanās brīvību. Uh, līdzīgi kā tas bija pagājušajā gadā, valdība var uz, uzstāt, ka esot terora draudu situācija un e, izvērst ārkārtas pasākumus, apturēt likumu darbību, nosūtīt armijas spēkus, ļaut izmantot ieročus, lai apturētu nemierus, ierobežot pārvietošanās brīvību un tā tālāk un tā joprojām. Šāda veida īpaša pasākuma var tikt īstenota, lai vērstos pret terorismu. Un ja tā tas notiktu, tad mēs sastapsimies ar scenāriju, kur valst, valdība izmanto e, šādus pasākumus, nepaziņojot e, ārkārt, neizziņot ārkārtas situāciju. Pastāv risks, ka valdība var šos mērķus izmantot patvaļīgi savās interesēs, lai vērstos pret politiskiem oponentiem vai cilvēktiesību aktīvistiem, kā, vai ne viņiem nevēlamām struktūrām. Dāmas un kungi, gribēju teikt, ka ir eh, jārīkojas. Vēlamies, lai Eiropas parlaments sauc ko, arī komisiju pie kārtības, lai viņi dodas uz Ungāriju pārbaud situāciju. Ungārija jāpatur dienas kārtībā kā aktuāls jautājums. Nedrīkst tikai apdzēst uh, ugunsgrēks, ir ja, nepieciešams rīkoties profilaktiski. Amnesty International uzskata, ka situācija Ungārijā ļauj septītā, pieļauj septītā panta aktivizāciju, jo tur tiek runāts par pam, nopietniem pamatiesību pārkāpumiem. Komisija jāsaka, neuzņems atbildību, un tas ir ļoti nopietnas gadījums. Šai situācijā Eiropas parlamentam obligātā kārtā jāizsaka kritika un jāaicina uz ES tiesību aktu ievērošanu. Next... Paldies. Tagad vārds Fanja Kapransai kungam kas ir uh, Pilsoniskās sabiedrības uh, savienības izpildu priekšsēdētāja. Priekšsēdētāja kungs, parlamenta deputāti, liels paldies par iespēju šeit šodien izteikties. Gribētu runāt par izpausmes brīvību. Ungārijā pamatiesību hartā ir noteiktas uh, izpausmes brīvība, informācijas brīvība, tas ir iekalts Eiropas Savienības likumdošanā un ir norādīts, ka jāievēro mediju plurālisms un brīvība. Sākumā gribētu runāt par masu mediju brīvību Ungārijā. Šeit ir identificējis divas, divas uh, tendences, kas apdraud šīs tiesības. Pirmkārt, mediju tirgus pārstruktūrizācija, kā arī peļņas sadale. Pārsvarā ir vēršanās pret uh, um, uzņēmumiem, nevis atsevišķiem uh, ziņu satura elementiem. Un to var raksturot kā cenzūru. Tā, piemēram, ir norādījis arī domnīca Mirtek. Vēršanās pret mediju tirgu uh, saistībā ar uh, drošību Eiropā 2014. gadā norāda tikai, ka daži mediji ir neatkarīgi Ungārijā. Un kopš tā laika redzams, ka pārsvarā šie mediju uzņēmumi pieder uh, uz, uh, uzņēmējiem, kam ir cieši saiknes ar valdību. 2015. gadā komerciālais uh, mediju kanāls to iegādājās persona, kas um, ir daļa no valdības, un arī 15. Gadījā, gadā ziņu portālu pār, pārpirka uzņē, uzņēmēji, kam ir cieši saiknes ar valdību. 16. Gada, gadā tika slēgts uzņēmums, apturēti visi darbinieku līgumi, un vēlāk tiesa norādīja, ka tas nav bijis likumīgi, bet tajā laikā, kad uzņēmums tika slēgts, tas netika paziņots. Media Works, kā īpašnieks, skaidroja situāciju, bet uh, pārdeva simtprocentīgi visas savas akcijas Optima Press, kam ir arī cieši saikne ar valdību. Un citi drukātie ziņu kanāli, kā piemēram vietējie reģionālie laikraksti, arī tur tendences līdzīgas. Otrakārt, um, Eiropas padomas parlamentārās asamblējas rekomendācijas, kas norādīja, ka jāpiešķir resursi godīgā veidā negodīgs um, reklāmas iespēju sadalījums kropļo mēdīju tirgu. Un šīm tendencēm paralēli ir arī ierobežojumi attiecībā uz ziņošanu. Piemēram, vairākiem žiņ, uh, žurnālistiem tika liekta piekļuva bēgļu nometnē migrācijas krīzes laikā 2015. gadā. Un vairāk žurnālisti un arī uh, mediju kopumā no spīkers tos izraidīja no parlamenta. Uh, tika norādīts, ka nav iespējams um, reģistrēt un ierakstīt uh, informāciju um, konfidenciālā vidē. Un vēl gribētu runāt par pilsoņu situāciju Ungārijā, kam ir jāskars ar šēšļiem piekļūstot publiskiem datiem vai arī ziņām par vietējām iestādēm, kas ļaunprātīgi izmanto savas pilnvaras. Uh, Kritiķi bieži vien zaudē darba vietas, eh, nonāk tiesā un viņiem ir jācīnās ar a, eh, apmelošanas apsūdzībām. Juridiski, tīri juridiski mērķis ir apturēt kritiku. Lielais vairums ļaužu tādējādi ne, nenonāk pie sava viedokļa. Visticamāk, viņi to nedarīs, ja viņiem ir jāmaksā pēc tam simtiem tūkstošu forintu kompensācijās. Uh, rekomendācijas um, secināja, ka apmelošana ir um, krimināls sodāms pasākums un tie bieži vien tiek izmantots arī cīņā pret žurnālistiem. 15. gadā informācijas brīvības akta grozījums um, noved pie tā, ka ir vēl grūtāk piekļūt informācijai, ir iespējams atteikt piekļuvi informācijai, norādot, ka informācija var kalpot par uh, pamatlēmumam, kas iespējams netiks pieņemt. Uh, Reizēm ir gadījumi, kad tiek um, lūgts uh, maksāt par uh, paša informācijas pieprasījumu apstrādi, nav vairs iespējams pieprasīt informāciju anonīmi, un 16. gadā valsts uzņēmumiem nebija vairs noteikts uh, pienākums uh, publiskot savus datus, balstoties uz uh, ekonomikas nozares likumdošanu. Un ir jārisina arī neatkarīgo NVO loma un jautājums. Cilvēktiesība aizstāvi 16. gadā savā vizītē nāca klajā ar rekomendācijām, kas tiks publiskots pēc trijām dienām, tika uh, konstatētas bāžas saistībā ar cilvēktiesību aizstāvi situāciju Ungārijā un ziņojumā ir norādīts, ka cilvēktiesība aizstāvi, aizstāvi situāciju Ungārijā nav pozitīva un tā ir pārmēru regulēta. Šī stigmatizācija sākās jau 2013. gadā un 16. gadā jau tika sasniegts nākamais līmenis, kad parlamenta deputāts uh, Sila Nīvāt, kas ir uh, Fidesz um, vicepriekšsādātājs intervijā paziņoja, ka aicina Valsts drošības komiteju un Valsts drošības dienestu spētīt organizācijas, kas sadarbojas ar Soros tīklu tika norādīts, ka tie ir identificēts 22 šādas organizācijas un tika apgalvots, ka šīs organizācijas pārkāpja Eiropas un Ungārijas likumus. Tā papildus informācija netika publiskota un ir um, vērts arī norādīt, ka tika atklāts, ka Ungārijas likumdošana pārkāpja cilvēktiesības, um, kā tās uh, tiesa ir noteikts Eiropā. Uh, kādā konkrētā lietā tika konstatēts, ka ir pārkāptas personas privātuma tiesības, ja uh, noklausīšanās uh, papildus uh, tātad nav balstīts uz konkrēta lēmuma. Tiek stigmatizētas pilsoniskās organizācijas, uh, Tas ir saistīts arī ar 17. gada valdības darba kārtību, kur ir plānots grozīt uh, šīs organizācijas regulējušo likumdošanu. Dokumentā ir atsauce arī uz pretkorupcijas programmu un saistīto valdības rezolūciju no 15. gada. Tur ir norādīts, ka, lai nodrošinātu caurskatām NVO darbību, NVO regulējumam un iespējamam pa paplašināt uh, aptvērumu personām, kam jāiesniedz ieņēmuma deklarācija, būtu jāpēta. Rītdien plānots uzsākt šo procesu, un tur vēl aizvien ir atsauce uz ieņēmumu, uz, uz um, aktīvu deklarāciju. Līdz šim šis likumdošanas priekšlikums nav publiskots. Uh, Katru nedēļu no valdības ierēģiem dzirdām dažādas tīri uh, idejas, kā veicinās NVO caurskatāmību, un idejas ir no vienas puses saistīts ar NVO stigmatizāciju, otrkārt informācijas uh, sniegšanu, kas jau tagad ir pieejams mūsu gadu ziņojumā. Šie paziņojumi nāk no augststāvošiem ierēģiem, tajā skaitā premjera, kas risināja par šo jautājumu savā valsts uzrunā. Parasti tiek runāts par trīs, trīs veidu prasībām. Pirmkārt, ārvalstu finansējums, otrkārt, politiskas darbības, eh, neievēlot personu amatā un treškārt, donoru atklātība. Šī informācija ir jau eh, pieejama mūsu ziņojumā. Un jāsaka, ka šīs organizācijas bieži vien ir saistīts arī ar to, ka ietekmējot migrācijas krīzi. Turklāt eh, ir nepie, tātad šādam solim uz uh, NVO caurskatāmību nevajadzētu mūs maldināt. Mērķis ir, uh, reālais mērķis ir uh, atbrīvoties no šīm organizācijām. Janvāra sākumā Nīmats Silada, mm, vadošās partijas vicepriekšsādātājs, norādīja, ka organizācijas, kam ir saiknes ar Sorus, tiks um, izslēgtas no valsts. Um, retorika līdzīga kā Krievijā un Izrēlā. Un bieži vien uh, tiek paustas bažas arī par cilvēktiesību aizstāvju stigmatizāciju un to, kāda ir ietekme valsts um, un um, valdības pārstāvju um, valoda un redakcija, kas tiek izmantota. Likumdošanas priekšlikumi rada problēmas tie tādā ziņā, ka tie neievēro Eiropas vērtības. Izpausmes brīvība ir tikai viens no šiem stūrakmeņiem. Otrakārt, uh, ārvalstu finansējuma elements. Ārvalstu finansējums, kā tas ir definēts, tiek, ir saistīts ar kapitāla pārvietošanos pār robežām, kas ir viena no Eiropas Savienības pamat brīvībām. Pagājušajā nedēļā mediji ziņoja, ka parlamentārā grupas sanāksmē Fidesz vadošā partija atbalstīja uh, Uh, jo īpaši Ungārijas uh, Helsinki komiteja un uh, um, tātad um, NVO, kā šos problemātiskākos, pret kuriem tiks, notiks vēršanās. Bet šķiet, ka šī jaunā kategorija organizācijas, kas gūst atbalstu no ārvalstīm, tiks noteikts konkrēt šiem NVO, kuru finansējums pārsniedz zināmu proporcija. Paldies. Uh, Paldies. Pēdējais runātājs Marta Pardāvī, Ungārijas Helsinku komitejas līdzpriekšsēdētāja. Lūdzu. Thank you, chair. Dear chair. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētāja kungs deputātu, cienījamie deputāti. Ministra kungs, man gods šodien šeit izteikties. Esmu Helsinku komitejas līdzpriekšsēdētāja, kas ir uz cilvēktiesību aizstāvību balstīts NVO. Budapeštā mūsu primārās darbības joms ir tiesiskums, bēgļu tiesības, kas ir aktuālas jomas arī jūsu komitejā. Es gribētu izteikties papildinot kolēģi teikto un norādīt uz vienu no lielākajām bažām, kas šobrīd pastāv Ungārijā, kas ir bēgļu aizsardzība. Ir pilnīgi skaidrs, ka valstīm ir tiesības un pienākumi aizsargāt savas robežas. Tajā pašā laikā ir viņu pienākums aizsargāt arī um, cilvēktiesības robežu kontrolas laikā. Uh, Valstīm ir jāizturas cilvēcīgi pret personām un jānodrošina iespējas pieprasīt patvērumu, nodrošinot pieeju efektīvai un godīgai patvērumu procedūrai. Pēdējo gadu laikā Eiropā redzam, ka ir cīņa uh, panākt līdzsvaru no robežu kontrols no vienas puses un cilvēktiesībām no otras puses. Un, jā, tiešām jāsaka, tas nav vienkāršs uzdevums. Bet, kas attiec uz Ungāriju un migrāciju, tad a, mēģinājumi rast šo līdzsvaru, ievērot a, cilvēktiesības un īstenot Eiropas Savienības tiesības. A, 2015. gadā valsts vienkārši atteicās no šiem centieniem to darīt. Kopš 15. gada augusta Ungārijas valdība ir veikusi vairākus drastiskus, gan fiziskus, gan juridiskus pasākumus, kas efektīvi ir uh, pilnībā iznīcinājuši bēgļu aizsardzību Ungārijā. Šo soļu kopējā ietekme, to mērķis bija ierobežot to personu skaits, kam nepieciešama starptautiskā aizsardzība un ne, uh, liek tiem piekļuvi tai Ungārija. Es domāju, ka jūs visi zināt, kas bija šie pasākumi, kas tika veikti. Pārsvarā te, tiek, te ir jārunā par pasākumiem, kas noraida visus patvēruma pieprasījumus no personām, kas ir ierabušies uh, Ungārijā caur Serbiju, norādot, ka patvēruma pieprasījumi nav pieņemami, jo tiek izmantot šis drošās trešās valsts uh, princips, Ungārijas valdības Serbiju pas, pasludinājusi par drošu trešo valstu, tādēļ netiek pētīti patiesībā šie reāli iemesli, kādēļ Sīrijas, Afganistānas, eh, Irākas iedzīvotāji ir bēguši no savām valstīm. Tik ieviest arī jauni negodīgi procedurālie noteikumi, kā rezultātā personām nav piekļuvis godīgai patvērumu procedūrai un nav iespējas nodrošināt aizsardzību. Uh, robežas tika slēgtas, tur uzliekot dzeloņdrāšu žogus, un migranti, kas šķērsoja šo žogu, tika kriminalizēti, un um, bieži vien tika noturēta krimināla tiesvedība bez uh, garantija ievērošanas. Ungārija ir samazinājusi uh, finansējumu uzņemšanas iespējām, divas nometnes uh, tika slēgtas, un tā rezultātā Ungārijas valdība nu ir izvēlējusies lielāku uzsvaru likt uz pagaidu ārkārtas um, mītnēm, kā piemēram teltīm, kas ir uh, necilvēcīgi apstākļi ziemas laikos, vai arī, piemēram, tiek izmantot konteineri. Ir atvērts neliels tranzīta zonas uz dienvida robežas kas ir tās zonas, kur personām ir jāiesniedz likumīgā veidā patvērumu pieprasījumu. Te mēs runājam par it kā pārvaldītu ieceļošanas procedūru. Tajā pašā laikā Ungārijas migrācijas birojas ir ielēdz, ielēdz nedēļā tikai 25 personas, kas var pieteikties patvērumu saņemšanai. Tādējādi gandrīz pilnībā slēdzot piekļuvi valstī. 2016. gadā Valdība pieņēma lēmumu veikt papildus juridiskus pasākumus, lai atturētu migrantu plūsmas, um, atturētu bēgļus no ierašanās valstī, tādējādi nenodrošinot piekļuvi arī um, pie, uh, pieprasīt patvērumu. Uh, tika izmantot arī policijas spēki un visas personas, kas tika aizturētas uh, 8 km rādījusā ap šo robežu. Tie ir tie soļi, kā Ungārija um, atstumi personas liektām uzturēties palikt Serbijā un nepieņemt uh, šo personu pieprasījums. Personas paliek Serbijā, arī tur apstākļi ir necilvēcīgi, jo Serbijas patvēruma sistēma šobrīd vairs nespēja tikt galā ar vairāk nekā 7000 migrantu, kas, kam ir nepieciešama Uh, patvērums. Kopš pagājušā gada jūlija līdz decembrim gandrīz 19, 19 tūkstošiem migrantu nebija iespēja iekļūt valstī, tie tika apturēti uz robežas, tie netika individuāli reģistrēti, tiem nebija nekādu atsevišķu individualizētu un atpakaļ nosūtīšanas lēmumu. Nav vispār nekādu ne juridisko garantiju, ne juridisko procedūru, kas būtu ievērotas. Un, protams, ka arī var rasties drošības apsvērumu problēma, ja ir tūkstošiem migrantu, kas nav reģistrēti un kuru dati netiek pārbaudīti drošības datu bāzēs. Šie pasākumi. Uh, ir balstīti uz īpašām normām, uh, ka ļaunprātīgi tos izmantojot, apējot prasības. Komisija ir uzsāks pārkāpumu procedūru pret Ungāriju, tā vēl aizvien turpinās, un to vajadzētu pātrināt. Kopš 2016. gada pavasara cilvēktiesību NVO un UNHCR visu laiku saņem ziņojums par sistemātiskiem pārkāpumiem, un arī um, nekrietnu attieksmi no ierēģņu puses. UNHCR, kā arī uh, cilvēktiesība augstais komisārs, ir pauduši visai nopietnas bažas par šo ļaunprātīgo praksi, un arī Frontex ļoti rūpīgi uzrauga situāciju. Tomēr jāsaka, ka Ungārijas iestādēm iestādes šobrīd nav rādījušas pilnīgi nekādu vēlmi veikt visaptvarošu izmeklēšanas uh, pētot pārkāpumus uz robežām. Šī iztumšanas prakse centrālās un austrum Eiropas valstīs šajā reģionā ir dokumentēts arī mūsu ziņojumā. Un šobrīd Ungārijas valdība piedāvā likumprojektu. Šobrīd tas tiek skatīts parlamentā, to plānots pieņemt parlam, pavasara sesijā. Šis likuma projekts uh, ļautu aizturēt jebkuras uh, patvērumu meklētājas robežu zonā un atpakaļ nosūtīt tos migrantus, kas vēlas pieprasīt patvērumu, bet tiem valstī nav šobrīd juridiski noteikts status. Tie tiktu atpakaļ nosūtīti uz Serbijas robežu no jebkuras vietas Ungārijā, neatkarīgi no tā, kur viņi ir ieceļojuši valstī. Šīs normas būs uh, tiks piemērots esošajā krīzes migrācijas situācijā, kas ir bijusi spēkā kopš 15. gada decembra, un tā ir pagarināts tātad termiņš līdz šī gada septembrim ja šis likums projekts tiks apstiprināts, tad ies, iestādēm būs iespējas aizturēt visus pieaugušos patērumu meklētājus valsts teritorijā, tajā skaitā ģimenes ar bērniem un arī nepilngadīgas personas bez pavadības jaunāks par 14 gadiem. Šīs personas tiks aizturētas tranzīta zonās bez jebkādām garantijām, kas ir piemērojams atbilstoši cilvēktiesībām un Eiropas likumdošanai, un personām nebūs nekādu iespēju aps, apšaubīt. A, a, apstrīdēt šo brīvības liekšanu. Un iestādēm tas ļautu arī atpakaļ nosūtīt uh, bēgļus un migrantus uh, uz Serbijas robežu, no nu, jebkuras valsts daļas, bez Serbijas piekrišanas. Un, ja šis uh, tiesību akts tiks apstiprināts, tad personas varēs pieprasīt uh, um, patvērumu tikai izmantojot šīs uh, tranzīta zonas, ja tām ir apstiprināta iebraukšana. Bet tā kā šobrīd um, Ungārija ielaiž tikai 25 personas nedēļā, ir grūti saprast, cik daudz cilvēku patiesībā varēs izmantot šo iespēju saistībā ar atļautu iebraukšanu Ungārijā. Tranzītzonas, kā ir norādījusi valdība, bū, tur būs uh, izvietoti konteineri, uh, kā mītnes, kur var uh, uzturēties 200-300 cilvēku. Cilvēki, no, kas ir uh, šobrīd uh, atvērtajos un slēgtajos uh, uzņemšanas centros, arī tiks pārvietoti uz šiem aizturēšanas centriem. Šis uh, likuma projekts attiecinās šīs ārkārtas procedūras uz visu valsts teritoriju. Tas ļaus automātiski aizturēt personu visas patvēruma procedūras gadī, uh, garumā, neskatoties uz esošo ES aptvērumu saistībā ar uh, patvērumu pieprasi, pieprasīšanu, kur balstā, e, tātad pamatprincips ir uh, tāds, ka brīvības liekšana ir uh, tikai ārkārtas pasākums, kas pieņems atsevišķā gadījumā. Šī aizturēšana attiektos pilnīgi uz visiem personām, tajā skaitā nepilngadīgas personas bez pavadības un bērnu aizturēšana būtu bērnu tiesību pārkāpums, un tas noteikti nebūtu arī bērnu labākajās interesēs. Mēs uzskatām, ka šī tiesība akta sekas uh, nozīmēs, ka arī citas dalībvalsts nevarēs atpakaļ nosūtīt uh, patvēru meklētājus uz Ungāriju, atbilstoši Dublinas regulai, un tas noteikti pasliktinās solidaritātes situācijas starp dalībvalstīm. Tādēļ mēs esam aicinājuši šodien komisāru Avramopulus um, iepazīties ar šo likumdošanas projektu un rīkoties, lai nodrošinātu, ka Ungārija tomēr pilda um, cilvēktiesību un patvērumu tiesību likumdošanu. Paldies, kolēģi! Paldies visiem uh, runātājiem, tā kā šī uzklausīšana ir ļoti eh, svarīga un sensitīva. Es gribu nodrošināt visiem iespēju izteikties. Priekšroka ir mūsu komitejas deputātiem, bet eh, lai to eh, varētu nodrošināt, mums es atgādinu, ka katram ir pusotra minūte jautājumu uzdošanai, lai mēs varētu uzklausīt arī pēc tam ministra un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju atbildes. Visas politiski tie spēki būs pārstāvēti un politisko grupu vārdā uzstāsies Lībe komitejas deputāti no šīs politiskās grupas. Uh, varēs uzstāties tie, kas atrodas jau zālē un kur ir lūguši vārdu. Veržā kundze, vai jūs esat jau pieteikusies uh, runātāju sarakstā? Jā, ļoti labi, jūs esat šai sarakstā. Vispirms vārds Mecolas kundzei no ETP un Nagī uh, kundzei. Tātad lūdzu oficiāli apstipriniet. Uh, apstipriniet, uh, ka vēlaties uzstāties. Uh, Arī Nagīkums vēlas uzstāties, kaut nav Libe grupā. Tātad jūs vispirms uzstāsieties, vai Mecāls kundze vispirms runās, kurš tad būs pirmais? Paldies! Jūs uzstājaties. Tātad man jautājums tieslietu ministram, eh, kādus pasākumus Ungārijas valdība ir veikusi, lai uh, pārvarētu uh, tādu problēmu, ka cietumi ir pārpildīti un tāpat, uh, kas tiek darīts, lai komisijas veiktais izvērtējums tieslietu jomā tiešām at, atspoguļotu reālo situāciju, un vai jūs varētu arī pastāstīt mums par pašreizējām konstitucionālās tiesas pilnvarām. Jūs esat bijis tiesnesis un noteikti labi pārzinat šos jautājumus. Paldies par to, ka uzstājāties tik eh, lakoniski. Tagad vārds Sipels kundzē no S un D grupas. Paldies! Es veicu papildu pētījumus klausot iesaistīties uh, runātājus un it īpaši man ieintereģējas Santo kunga teiktais par tiesiskumu. Un es uh, konstatēju, ka jūsu organizācija ir vadīta 2013. gadā un internetā atrada tikai divus vārdus - jūsu vārdu un vēl vienas personas vārdu, un visi raksti šajā mājaslapā uh, bija it kā pamatiesību centra vārdā. Tas nav īpaši atklāti, īpaši demokrātiski, ar jūs varētu mums pastāstīt, cik cilvēku tad strādā pie šo rakstu sagatavošanas. Tāpat mani pārsteidz tas, ka Trašānī kungs uh, runāja par to, ka valdības ir ievēlēts. Nu, neviens jau to neapšauba, kādēļ tas ir atkal vēlreiz jāsaka. Bet ja jūs esat ievēlēti, un neatkarīgi no tā, kādas kāds vairākums ir pie vāras. Jums jārespektē dažādi politiskie viedokļi, politiskās grupas un NVO un pilsoņu atšķirīgie viedokļi. Demokrātijā ir jānodrošina, lai visi šie atšķirīgie viedokļi arī varētu izskanēt un e, ir ļoti svarīgi demokrātijā, lai plašsaziņas līdzekļiem būtu iespēja pildīt kritisku lomu, kas ir to pienākums, un visbeidzot par patvērumu procedūru. Uh, Jūs norādījāt, ka daudz bēgļi dodas uz Eiropu un nepaliek citās drošās valstīs. Vai jūs eh, nesat informēts par to, ka bēgļu lielākā daļa pasaulē nedodas uz Eiropas Savienību? Protams, jūs gribat aizsargāt robežas labi, bet jūs neļaujat tiem cilvēkiem, kuri klauvē pie durvīm un lūdz palīdzību, ienākt un nesniedzat viņiem palīdzību. Un tas ir pretrunā ar Ženēvas konvenciju. Jūs nosūtat signālu, varat doties, kur gribat, bet nenāciet uz Eiropu, nebrauciet uz Ungāriju. Un tas arī ir pretrunā ar Ženēvas konvenciju. Un pēdējais Uh, šīs jaunais likums par patvērumu meklētāju apcietināšanu. Mm, es uh, neticu, ka tas varētu stāties spēkā. Paldies. Saka priekšsēdētājs, lūdzu, ievērot uzstāšanās laiku EKR grupas vārdā Jurekungs. Paldies priekšsēdētāji. Ceru, ka dzirdat manis teikto mani pārsteidza uh, Gārnes kunga teikt, Gārdos kunga teiktais, jā, jūs pieminējat dažādas administratīvas procedūras, bet jūs tikai atspoguļāt dažādus viedokļus. Uh, nu, ja jūs uzklausat cilvēkus ielās, tad pat ja šis viedoklis ir atšķirīgs no mūsu viedokļa, tad arī tam tas ir jāaizsargā. Un man ir jautājums Amnesty International pārstāvjiem, vai jūs piekrītat, ka komunisms Ungārijā un citās valstīs bija aps, sistēma, kas apspieda iedzīvotājs, kas īstenoja sociālu diskrimināciju, tika nomēlnotas uh, veselas iedzīvotāju grupas, kas tika pasludināts par nodevējiem un tautas ienaidniekiem. Vai jūs piekrītat tam, ka noteiktas aprindas, kas sadarbojās ar komunistu varu Ungārijā un citās valstīs pēc tam, kad komunistu režīms krita, ka tika iedibināta demokrātija, ka šīs aprindas izmanto savu ietekmi, varu, naudu, lai bloķētu sociālas pārmaiņas, lai bloķētu to eh, cilvēku, to grupu emancipāciju, kuri tika apspiesti reži, komunistu režīmu laikā. Un vai jūs arī piekristu apgalvojumam, ka jebkura vara, jebkura valdība, kura vēlas aizsargāt uh, kopīgās intereses, ka tai ir jāsarga, jāaizsargā arī tās grupas, kuras ir tikušas diskriminētas iepriekš. Un vēl viens jautājums, nezinu, vai sapratu jūs pareizi. Aborts. Vai jūs uzskatāt, ka aborts ir uh, dzīves būtnes nogalināšana, vai tās, jūs prot, ir cilvēku tiesības? No, not, not the, not the es uh, runāju nevis par saturu, bet par to, ka nedrīkst pārsniegt divas minūtes, kad uzdot jautājumus. Tagad jau šie jautājumi ilgs divi ar pus minūtes. Un mēs nedrīkstam uh, Uh, pārsniegt uh, uzklausīšanai atvēloto laiku. Mums jāpabeidz piecos, jo pēc tam mums ir paredzēts balsojums komitejā. Es aicinu visus ievērot laika ierobežojumus. Es aicinu citus uh, koordinātors nepārsniegt atvēlēto laiku. Tagad goja vārdā Spinelī kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, tomēr, ka Alde grupa ir nedaudz pirms goja grupas, to gribēju norādīt. Mums ir jauns koordinators. Jā, tā kā lūdzu, kad mūsu grupas lai, eh, kārta pienākusi, tad dodiet mums arī lūdzu vārdu. Priekšsēdētājs saka, es atvainojos par šo kļūdu. Uh, Natālija apsveicu ar to, ka esat jaunā uh, ALDE koordinātore. Lūdzu, vārds jums, uh, Grisbeks kundze, un atvainojos vēlreiz. Tātad paldies priekšsēdētāji par apsveikumu saskaņā ar šo jauno amatu. Uh, Es, man būtu, protams, daudz jautājumu, ko uzdot, bet kolēģi jau ir pievērsušies problēmas būtībai, un tādēļ runāšu par vienu punktu. Mēs esam pagājuši nedēļu Strasbūrā pieņēmuši jaunu direktīvu par cīņu pret terorismu, lai harmonizētu uh, krimināla tiesisko regulējumu Eiropā šai jomā cīņā pret terorismu. Uh, un ņemot vērā Amnesty International pārstāvi teikto par Ahmeda H. lietu, ko Ungārijas varas iestādes apvaino terorismā par to, ka viņš ir runājis ar megafonu. Es gribētu zināt, ko Ungārijas varas iestādes par to domā, vai uh, ar sesijā ar lielu vairākumu pieņemtās normas uh, saka par uh, definīciju, par samērīgumu un par pamatiesību uh, garantēšanu. Protams, nevar uh, Uh, atrasties Eiropā un vienlaikus ārpus Eiropas, uh, domājot par uh, sarežģītākām procedūrām un pasākumiem, kas attiec uz visiem Eiropas iedzīvotājiem. Paldies! Paldies vēlreiz jūs apsveicu ar šo amatu un vēlreiz atvainojos par pārpratumu. Un tagad vārds Spinelī kundzei no goja grupas. I, I would ask you, Mr. President. Nu, priekšsēdētāji, es uh, aicinātu dot vārdu manā vietā Veržjā kundzei, kura ir um, nu, mana vietniece. Tā kā lūdzu vārds Veržjā kundzei. Jā, paldies priekšsēdētāji atvainojos par to, ka nokavējos. Es vēlētos uh, uzstāt uz uh, to, kāda ir attieksme pret migrantiem Ungārijā un tā saucamo Zurovska procesu. Es gribu atgādināt, ka apsūdzēto vairākumu šajā procesā ir sīrieši, divi no tiem ir kļuvuši par invalīdiem Sīrijas konflikta rezultātā, un viņa situācija ir īpaši dramatiska Es gribētu eh, minēt Hamena H un Hame, Ahmeda H lietu, kuri ir eh, saņēmuši visbargāko sodu, un eh, galvenais viņa pārkāpums ir tas, ka viņiem bija rokās megafoni. Nu, mani pārsteidz tas, ka šādā gadījumā tiek izvirzīts apsūdzības terorismā. Es gribētu dzirdēt skaidrojumu, uh, par šo lietu Ahmeds Hā tika īpaši diskriminēts un apsūdzēts terorismā tādēļ, ka viņš ir musulmanis. Un tas ir absolūti nepieņemam, ir jānodrošina reliģijas brīvība, bet šajā gadījumā ir tādi dubult standarti šajomā. Es gribētu, lai Ungārijas valdība mums paskaidrotu, kādēļ uh, tika noraidīta uh, bēgļu komisariāta starpniecība šai lietā, un attieksmē ir jābūt uh, visos gadījumos vienādai, tātad gan bēgļiem, kas ierodas Ugārijas austrumos, gan dienvidos no Sīrijas, bet tā, uh, no Serbijas es atvainojos, bet tā tas gluži nav, ja mēs par palūkojamies uz skaitļiem par uh, teritorijā iebraukušajiem. Tagad vārds Sargentīnī kundzei. Atvainojos priekšsēdētāji, jā, paldies par to, ka devāt man vārdu, un man jautājums ir uh, tieslietu ministram. Jā, pareizi sapratu. Uh, jums ir paredzēts izdarīt grozījums piecos atsevišķos likumos par bēgļiem un robežu pārvaldību, un ka tas viss tiks pieņemts līdz um, marta sākumam, 7. martam. Un uh, procedūra patvēruma uh, pieprasīšanai tātad tiek īstenota uz robežas. Uh, Un tas nozīmē, ka Ungārijā vairs nepastāv uh, nu, tā saucamā standarta patvērumu pieprasīšanas procedūra, ka ir tikai tā saucamā robeža procedūra spēkā. Vai jūs varētu paskaidrot, kādēļ tas tā ir? Un kā jūs prognozējat, vai tiks pieņemti šie grozījumi, kas ir pretrunā ar Eiropas tiesību normām, Eiropas akī? Nu, var jau prognozēt, ka būs uh, domstarpības ar Eiropas komisiju, bet vai jūs varētu paskaidrot, kādēļ uh, šī cīņa notiek? Tālāk par pilsonisko sabiedrību demokrātijā. Tās loma ir ļoti būtiska. Uh, Tagad uh, visām šīm organizācijām jāiet atkārt uz reģistrācijas procedūru un gribētu zināt, vai ir vēl paredzēts vairāk ierobežot pilsoniskās sabiedrības lomu un vietu. Gāles kundzei tagad vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Man vairāki jautājumi. Um tos, kuri interesēs par šiem jautājumiem, nu, tie var eh, sekot šīm debatēm, un ne viss, kas šeit izskan atbilst patiesībā, ir nepareizi interpretācija no NVO pārstāvju puses. Gribu precizēt noteiktas lietas. Man ļoti pārsteidza tas, ko teica Amnesty International pārstāvis viņš vēlas izmantot tagad spiedienu, lai panāktu tiesas uh, pieņemtā sprieduma atcelšana. Tas ir pretrunā ar starptautisko tiesību normām. Vai jūs zināt, ka tad, kad tika ap, aizturēts Ahmeds H., viņam bija vairākas pases, uh, kurās bija Schengenas vīzas, viņam uh, ir uzņēmums Kiprā viņām piedar pieci transporta līdzekļi un vairāk kas eh, jahtas eh, Kiprā un varētu jautāt, ko viņš meklēja pie Ungārijas Serbijas robežas un kādēļ viņam bija megafons rokā un kādēļ uh, tika ievainoti policisti. Pieci policisti tika smagi ievainoti šajā incidentā. Un uh, šeit būtībā tiek arī eh, eh, tas viss rada šaubas par Amnesty International patiesiem nolūkiem un darbību. Un Un, eh, nu jā, un šie, šīs avīzes, kas tiek slēgts, būtībā vienkārši ekonomiski nespēja pastāvēt. Nīdermiller kungs. Eh, es arī gribētu uzdot jautājumu ungāriski, ja jau mēs runājam par Ungāriju, un es gribētu saņemt konkrēts atbildes no ministra kunga. Ja jau nav Ungārijā mm, bēgļu problēmas, kā to apgalvo valdība, kādēļ tad ir nepieciešams pieņemt grozījumus likumos, kādēļ ir jāuzstāda šie konteineri, kuros pēc tam tiks izmitināti bēgļi ka uh, jūs arī komentētu ziņu par to, ka šie grozījumi attieksies arī uz nepilngadīgajiem vecumā līdz 14 gadiem un ka uz viņiem ne, neatiecinās bērniem piemēroto procedūru, bet gan pieaugušiem paredzēto procedūru. Kādēļ valdībai nepatīk, ja NVO pauž savu viedokli un cenšas ietekmēt sabiedrisko domu? Vai tad tas nav demokrātijai raksturīgi, ka katram ir tiesības paust savu viedokli un to aizstāvēt? Un uh, kādēļ jūsu prāta eh, par politiku Ungārijā var runāt tikai vēlēti tautas pārstāvi. Paldies! Paldies, Kudrītskas kundze! Bardzo dziękuję. Ja mam pytania, dwa pytania do pana. Paldies, man ir divi jautājumi ministra kungam. Pirmais. Vai Tas atbilst patiesībai, ka valdība un valdošā partija ir uh, vienīgie uh, opozīcijas pārstāvi, kas pārstāv komunistu laika opozīciju. Pat vai nav tā, ka Ungārijas sabiedrībā ir daudz citu nianšu saistībā ar uh, komunistu laiku opozīciju. Tālāk jūs teicāt, ka Eiropas Savienība diskriminē uzņēmējus. Vai jūs varētu man paskaidrot, kas konkrēti kurās valstīs tiek diskriminēts? Paldies, tagad vārds Gomešas kundzei. Mani kolēģi jau pauda mūsu nopietnās bažas par uh, pamatiesību situāciju Ungārijā, tā tad uh, NVO uh, pārstāvi tiek iebaidīti ar uh, arī Soros fonda finansēto NVO pārstāvi īpaši, bet ne tikai. Arī satraucoši ir plašsaziņas līdzekļu situācija, migrantu situācija. Bet tas viss arī uh, apgrūtina cīņu ar korupciju, jo pilsoniskā sabiedrība nevar īstenot savas tiesības, atmaskot šādus gadījumus, plašsaziņas līdzekļi tiek iebaidīti. Mana, manā valstī nesen uh, lasīju ziņojumu par vilcienu, kas nekur nebrauca Orbānā dzimtajā pilsētā, un šo vilcienu, šo dzelzceļu būvi ir finansējusi Eiropas Savienība saviem līdzekļiem. Un uh, es gribētu zināt, kāda situācija ir ar korupciju un uh, Eiropas Savienības naudas izmantojumu Ungārijā. Uh, viena nopietna problēma ir arī nodokļi, un to mēs varam sakārtot tikai tad, ja mēs sadarbojamies kopā, nevis katrs ejam savu ceļu, kā to vēlas darīt, acīm redzot, Ungārija. Oficiālā attīstības aģentūra Ungārijā aicina veidot offshore uzņēmumus. Un būtībā ASV atbildīgās iestādes uzskata, ka Ungārija atbalsta naudas atmazgāšanu, nevis pret to cīnās. Es uh, šādus jautājumus gan drīzāk uzdod Eiropas komisijai, nevis Ungārijas valdībai. Uh, kura cenšas visādi tikt vaļā, padzīt uh, uh nabagā neaizstargātos cilvēkus un piešķir zelta vīzas Krievijas oligarhiem. Protams, tā nav vienīgā valsts, kas tā rīkojas, bet nu, tiešām kauns. Nākamais Vistasenkungs. Frank, of... Jābūt atklātiem. Lielākoties šīm debatēm tomēr vajadzēja norisināties Ungārijā pašā, Tām, tās arī tur vajadzēja organizēt. Nu, diezgan dīvaini, ka līdzīgi noteikumi varētu tapt atrast arī citās dalību valstīs. Francijā šī ārkārtas situācija teroristu nu, uzbrukumu rezultātā, m, mm, abortu likumu polijā tam līdzīgi. Un tad arī šī, piemēram, līdzekļu pārdalīšana no plašsaziņas līdzekļiem Dānijā un tam līdzīgi. Bet, nu, tā kā tika uzstāts, ka šīm debatēm jānorisinās šeit Eiropas parlamentā, nevis Ungārijas demokrātiskajā valstī, tad gribētu vaicāt Ungārijas ministram Luko. Šis pushback modelis, ko jūs izmantojat attiecībā uz Sērbiju, ko jūs definētu kā drošu trešo valsti, vai tas nav stipri līdzīgs tas tam, ko komisija ierosina darīt Eiropas līmenī? Un varbūt jūs varētu sīkāk pastāstīt par vienošanos ar tu Turciju, par cilvēku tiesību situāciju tur, ņemot vairāk uh, Eiropas Savienībā situācija, acīm redzot, eh, nu, uzskat, ka situācija ar cilvēktiesībām ir labāka Turcijā nekā Serbijā. Nu, mans pazemīgais viedoklis, protams, ir tās, ka tas ir gluži otrādi. Serbijā šī situācija ir daudz labāka, bet, nu, varbūt Ungārijas valdībai te ir kāda sīkāka informācija. Paldies! Bikstrēms kundze tālāk atvainojas par iepriekšējo sajukumu. Paldies! Nu, pavisam skaidri, un starp rindām esam dzirdējuši no kolēģiem, no viesiem no Ungārijas, ka sajūta ir tāda, ka Eiropas Savienībai nevajadzētu iejaukties šajā situācijā, jo mums te nav kompetenču, un ka Ungārija lielāko tiesu faktiski ir tikai, nu tā, māksloti atlasīta no pārējām. Man par to ļoti žēl. Mēs esam dalību valstu saime, individu saime, un mums vajadzētu viens otram atbalstīt arī grūtos laikos. Es domāju, ka otrais pants ir mūsu visu prātos un domās, un demokrātijas cilvēktiesību tiesiskuma vērtības ir tās vērtības, uz kuras visa Eiropas Savienība ir balstīta. Tas attiecas uz runas brīvību, kas tika pieminēta, plašsaziņas līdzekļu brīvību un tā tālāk un tā joprojām. Bet viena situācija rada īpaši plašas bažas, un tas ir tas, ko dzirdējām attiecībā uz migrantiem, kas ierodas ēs. Kā mēs visi labi zinām, darbs šai jomā turpinās, tiek pārskatīta kopējā Eiropas patvēruma sistēma. Es esmu referenti, kas strādā pie Dublīnas regulas, kas pa, šos pamatos tiks mainīts saskaņā ar komisijas priekšlikumu no nu, tāda instrumenta, ar kur tiek lemts par um, dalību valstīm, kas pieņem eh, lēmumu par patvērumu piešķiršanu, tas kļūst par solidaritātes mehānismu, un tā rezultātā katrai dalību valstī procesā būs jālīdzdarbojas. Tad kā tas var būt? ka te dzirdam tādus signālus no padomus, kas rāda bažas. Nu, tas vēl tā maigi izsakoties. Es gribētu, lai jūs sīkāk par to parunājat. Un paturam prātā arī to, kas te tika teikts, respektīvi, ka 85% no 65,5 miljoniem bēgļu pasaulē šobrīd ir attīstības valstīs, un pavisam, pavisam neliela porcija, daļa no viņiem visiem ierodas Eiropā. Un tas nebūtu vēl pavisam nekas, ja vēl arī dalība valstis eh, solidāri tos visus sadalītu savā starpā. Paldies, nākamais runātājs. Merci beaucoup, président, d'avoir organisé cette audition. Elle était indispensable et je remercie particulièrement. Paldies. Gribu teikt paldies īpaši NVO pārstāvjiem par sniegto informāciju un kas teica, ka lūk, bez ES līdzdarbības uh, Ungārijā attīstīsies šāda autoritāra darbība. Un jāsaka, man uh, godātais kungs nav tāda pati izpratne par solidaritāti un tiesiskumu, kā jūs es uzskatu, ka, piemēram, nosūtīto darbinieku direktīvā uh, nu, šeit ir aktuāli elementi. Atcerēsimies, ka pastāv arī visai ksenofobiska retorika, kas kurina uz naidu un kas vērsta vienlaiks arī pret Eiropu. Tas ir tiešām bažas raisoši. Orbans ir tas, kas ir apturējis šos migrantus pie savām robežām, aizstāvot savas valsts suverenitāti, prasot Eiropas Savienībai eh, atbalstu. Un tāpēc NVO pārstāvjiem gribu vaicāt, ko jūs gaidat no mūsu puses, ko gaidat no Eiropas Savienības? Jūs taču redzējāt, kā ir pasliktinājušās eh, cilvēktiesību situācijas valstī, un tas nav tā tikai tur. Un komisija mm, no, attiecībā uz Poliju mm, šo instrumentu aktivizē, bet uz Ungāriju ne. Uh, Domāju, ka mums visiem vajadzētu uzmanīgi pārdomāt eh, šo jautājumu par pamattiesībām, paņemot malā ideoloģiju un politiskos mērķus. Dalībvalstīm ir jāievēro pamattiesības, tas ir pats svarīgākais. Uh, Tā tas bija gan pirms, gan pēc iestāšanās. Te nevar izvēlēties tikai kaut kādus atsevišķus elementus. Mēs um, vēlamies, lai komisija attiecīgi arī rīkojas un pārliecinās, ka notiek, ka tā, tiek īstenot visi atbilstīgie tiesību akti, lai šis mehānisms varētu īstenoties. Paldies, nākamais runātājs. Sanam szépen a szót, elnök úr. Én... Paszkors kundze. Paldies priekšādātājiem. Paldies! Gribēju vaicāt ministra kungam jautājumu par abortiem, par sieviešu tiesību situāciju, par Stambuls konvenciju, sieviešu aizsardzību un tāpat arī par cīņu pret vardarbību pret sievietēm. Kas ir attiecībā, š... kas notiek attiecībā ar šo konvenciju valstī? Paldies. Tālāk Spinelli kundze. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Ungārijas valdības pārstāvjiem vēlētos teikt, ka, manuprāt, nav īsti lielas jēgas pieminēt komunisma upurus, ja cilvēktiesību aizsardzība tiek uzskatīta tikai par politkorektuma jautājumu. Un ja šo pašu tiesību uh, jautājums uh, ir atkarīgs no nacionālās piedarības beig beigās. Eiropas Savienība tiešām nevieno viens demos tajā pašā laikā. Mēs uh, esam vienoti balstoties uz tās augto konstitucionālo patriotiskumu, balstoties uz uh, tiesiskumu, cilvēktiesībām. Un tīri no šāda skatu punkta raugoties, esmu tiešām ļoti pateicīga Human Rights Watch un komitējai par uh, uzrakstīto vēstuli. Gribētu koncentrēties uz dažiem elementiem saistībā ar jauno likumu, uh, robežu aizsardzības likumā, kas, es ceru, uh, tiks tomēr pārskatīts. Šī automātiskā aizturēšana tranzīta zonās uh, tiek aprakstīta kā tāda, kas ir saistīta ar ārkārtas situāciju. Ārkārtas situācija pastāv nu jau pusotra gada garumā, un kriteriji, jāsaka, nav īsti skaidri. Migrācijas krīze, te mēs nerunājam par migrācijas krīzi, mēs runājam par Eiropas krīzi migrācijas kontekstā. Otrs jautājums būtu saistībā ar procedūru un ar aizturēšanas izmaksu sekšanu personām, kas pieprasa uh, um, patvērumu un uh, iespēju apelēt par šo neatbilstības uh, uh, konstatēšanu. Tātad, ja netiek pieņemts pieteikums, uh, gribētu jautāt, kā tas atbilst konstitucionālajām tiesībām. Un Šogor kungs tālāk vēl. Partly my question was. Nu, daļai jāsaka, mans jautājums jau tik uzdos. Un tas attiecās uz Ahmeda lietu. Bija septiņas, astoņas pasas, ne tā? Un tad negribu varbūt jūs labot, gribu gribēju pavaicāt. Attiecībā te nebija runa par mazajiem vilcieniem, bet gan par metro, vai ne tā? Okay, thank you very much. Lielas paldies, paldies kolēģi. Labi, ka visi izteicāties tik lakoniski par šo ļoti delikāto jautājumu. Nu, un, protams, Daudzi no jautājumiem tika uzdoti tieši ministram, tāpēc viņš arī nu, tiks pie atbildēšanas iespējas daudz komentāru, bija drīzāk komentāri, nevis jautājumi. Man jāsaka, nav nekādas īpaši instrukcijas no koordinatoriem par, par to, kā rīkoties šai jomā. Mums ir 35 minūtes, un vienkārši tas jāizmanto šis laiks tā saprātīgi. Tāpēc varbūt došu vārdu arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem vispirms komentāriem, varbūt tā īsi, jo lielākoties, kā jau teicu, manuprāt, jautājumi tika uzdot tieši ministram. Un tad viņš būs tas, kas varēs izteikties otrais, atbildēt uz jautājumiem. Nu, lūk, tā šķiet arī kolēģi vēlas. Nu, tad varbūt jūs no visiem varat vienu izvēlēties, visiem nebūs iespējas izteikties, varbūt viens vai divi no jums varētu tad, nu, vai divas, trīs minūtes katram, bet, nu, tad ļoti strikt pieturieties pie šī uzstāšanās laika. Bet savukārt jums liekas, ka jūs kolēģi jau ir jūsu mm, te, sakāmo pateikuši, tad nu nevajag atkārtot. Nu, lūdzu, kurš tad sāks, lūdzu? Par Dāvī kundze pirmā lūdzu. Paldies. Paldies par jautājumiem, komentāriem, paustījām bažām par interesi, ko izrādījāt par pamatiesībām Ungārijā. Saviem kolēģiem ļaušu atbildēt uz atsevišķiem jautājumiem, kas tika uzdot, un gribu tagad pievērsties tēmai par patvēru meklētāju aizturēšanu. Manuprāt, tas rada plašas bažas, ne tikai tāpēc, ka saskaņā ar pašreizējām mēs tiesībām, starptautiskajām tiesībām, tam vajadzētu būt pēdējam tādam atkāpšanās instrumentam. Un tam vajadzētu not, vispirms notikt izvērtējumam par to, cik šāds lēmums par aizturēšanu ir proporcionāls un saprātīgs. Tas turklāt um, šobrīd skar ļoti lielu patvērumu meklētāju daļu Ungārijā. Un nu, Ungārija jau daudzus gans ir bijis bēdīgi slavena ar to, ka tā piemēro šādu aizturēšanu patvērumu meklētājiem visai plašā mērā. Par ko īpaši uztraucamies ir tas, ka šajās tranzīta zonās nav pat šādu lēmumu par aizturēšanu. Ungārijas plašsaziņas līdzekļi jau ir paziņojuši, ka, ka šī brīvības atņemšana tranzīta zonā vispār netiek pat uzskatīta par aizturēšanu, līdz ar to netiek piemērots nekāds drošības klauzulas šeit. Uh, ne tagad, nedz arī tas tā notiks saskaņā ar turpmākajiem likumiem. Eiropas komiteja, kas strādā pie, eh, pie mocīšu spīdzināšanas novēršanas Eiropas padomē, protams, ir pievērsusies šiem jautājumiem un ir plaši runājis par šiem aizturēšanas apstākļiem, kas notiek eh, šajās tranzīta zonās. Par to runājis pēdējos ziņojos un, ziņojumos, un tāpēc jebkurš, kas domā saprātīgi un skatās uz šīm cilvēktiesību E, normām, zina, ka ir vajadzīgs atbilstīgs jur, juridiskais ietvers, lai varētu tikt pieņemts lēmums, kas tiek pamatots uz katras konkrētās lietas izvērtēšanu, ir jābūt arī attiecīgajiem juridiskajām normēm, piekļuvēji juridiskai palīdzībai, juristiem, atbalstam no NVO un tam līdzīgi. Bet nevienu no šīm drošības elementiem neredzam šai likuma projektā. Gluži otrādi patvarumu meklējumiem pašiem pat vēl būs jāapmaksā savu aizturēšanas izdevumi, ja vien viņi nesaņems pozitīvu lēmumu, respektīvi tiks atzīti par tādiem, kam piešķiram starptautiskā aizsardzība. Tas rada plašas bažas. Paldies, ka sekojat līdz šiem notikumiem un cerams, ka vērsīsieties arī pie Eiropas padomas attiecīgās komisijas un Ungārijas valdības. Divas minūtes, nevairāk katram lūdzu pieturieties pie šī laika. Gadījumai vēl kādu papildu jautājumu, kāds vēl uzdot. Nākamais runātājs. Paldies par jautājumiem, par paustajām bažām saka Kaproncai kundze, kas attiec uz plašsaziņu līdzakļu tirgu. Pastāv ne tikai eh, regulējums, saskaņā ar kur šo jomu var ierobežot, bet pastāv arī tendence uz plurālismu samazināšanos un cenzūru. Tas nozīmē, ka atsevišķi viedokļi eh, nu, tiek manipulēta attiecīgi arī auditorija. Es domāju, ka te vajadzētu zvanīt trauksmes zvanus. 87% Ungārijas žurnālisti uzskata, ka politiķi kontrolē plašiņas līdzekļus un nevis otrādi. Kas attiecas uz jautājumiem par pilsonisko sabiedrību un ierosinātajiem tiesību aktiem, jāpatur prātā, ka stigmatizējot NVO par to, ka viņi pauž savu viedokli, par to, ka viņi īsteno savu runas brīvību, un tiek apšaubīta demokrātijas pati būtība, un es atzinīgi vērtētu iespēju daudz plašāk runāt par ierosināto um, tiesību aktu un par to, kā tas ietekmēs pilsonisko sabiedrību. Paldies! Nākamais Gārdas kungs lūdzu. Pavisam īsi. Komunistu laikā, protams, bija noziegumi un tie ir jāizmeklē Un tas īpaši interesants komisārs no jums, Jureka, jo vairāk, Jureka kungs, jo vairākas parlamentu komitejas ir cenšās šo jautājumu risināt, bet nav varējuši pienākt, nonākt pie atbilstīgiem lēmumiem un šo procesu noslēgt. Kas attiec uz abortu un sieviešu tiesībām, nu tad. Uh, Amnesty International uh, uzskats ir tāds, ka sieviešu tiesības var lemt pašām par savu ķermeni un to, vai tās vēlas turpināt grūtniecību vai nē. Embrija, dzīvības aizsardzība Ungārijā ir bijusi paredzēta, bet šobrīd pacēta konstitucionālā līmenī ar ideoloģiskiem paziņojumiem, un tas ir problemātiski. Pievēršoties Ahmeda H. lietai, mēs ne tik vien izteicām komentārus par šo lēmumu par šo um, soda mēru. Mēs komentējām arī par procesu, kas norisinājās tiesā. To ietekmēja, diemžēl, ļoti spēcīgi valdības paziņojumi, kas jau iepriekš paredzēja viņa vainu un tādējādi apdraudēja viņa tiesības uz taisnīgu tiesu 16. septembrī. Uh, kad notika šī vardarbība ar policiju pie robežas. Jā, tur bija policijas darbinieki, kas e, gu, guva ievainojumus, bet arī guva ievainojumus 300 bēgļu otrā pusē un netika veikta neatkarīga izmeklēšana par šiem incidentiem. Un tā visa rezultātā tika atlasīti 11 cilvēki, apsūdzēti par kaut kādiem noteikumiem. Nu, tas, lūk, kas notika. Mēs neapsēdzam, ne, ne, nesakām, ka akmets eh, nerunāja ar šo megafonu un nemet ar akmeņiem, bet jāsaka, ka to nevar tāpat laikā definēt kā teroristu darbību, tāpēc mēs aicinām šīs apsūdzības atsaukt. Paldies! Lielas paldies, Santaukungs tālāk! Nu, ja man jārunā īsi, tad runāšu tomēr ungāru valodā, tāpēc uzlieciet viena austiņas. Paldies! Pamatiesību situāciju, pa, nu, jūs tagad attiecinat uz septiņiem cilvēkiem. Esam publicējuši dažādus pētējumus ar Pēteru Tuči un citiem maniem kolēģiem Sipels kundze, es nezinu, kāpēc jūs tas eh, inter, interesē, kas šai centrā vēl darbojas, šai pamatiesību centrā. Citi komentāri savukārt, kas tika teikti. Nu, te tiek izteikti pamatojoties uz kaut kādām, eh, nu, tādām eh, individuālām vēlmēm Bet jāsaka, Ženēvas konvencija taču šādas tiesības neparedz. Te mēs gal galā runājam vienkārši par pagaidu aizsardzību. Pirmajā um, valstī, nu, pie kara, val, ka, karojušās valsts robežām, kas šajā gadījumā ir Lībija. Nu, varu, protams, turpināt un droši vien arī nu, joprojām jums nepatiks manas atbildes, jo Ahmeds H. Nu, arī ir lielisks piemērs tam, ka ka nevar šādā veidā aizsargāt valstī, neaizsargājam valsts robežas. Tas tāpat tā kā Donalds Tāms tagad runā. Deviņdesmitajos gados un līdz pat divtūkstošajam Starptautiskā sabiedrība bija pieradusi pie tā, ka plašsaziņas līdzekļi lielākoties visi bija liberāli Ungārijā. Nu, un situācija šobrīd ir mainījusies. Situācija ir daudz līdzsvarotāka, manuprāt. Un, ja ir tādi plašiņas līdzekļu īpašnieki, kas ir vēl, vēlas pielikt savai darbībā punktu, nu tad dācim redzot, tas nāk kā rezultāts tirgus tendencēm. Ir ļoti daudz pilsoniskās sabiedrības organizāciju Ungārijā, kas daži strādā ar pilsonu politiskiem jautājumiem, cits ar kaut ko citu, un tāds vienkārši ir. Paldies, nu un tad tālāk pārējais laiks tiek atvēlēts ministru kungam lūdzu. Paldies. Es arī vēlētos atbildēt Ungāru valodām. godātie deputāti, vispirms vēlējos jums pateikties par man uzdotiem jautājumiem, tāpat vēlos pateikties pilsoniskā sabiedrības pārstāvjiem. Ungārijā pastāv demokrātija, mēs esam atvērti dialogām un uzskatām, ka debats ir pilnīgi normāla lieta. Tomēr ir kāds fakts, kas mani skumdina ja mēs runājam par migrāciju, tad netiek nošķirti bēgļi un, uh, vienkā, un migranti. Visi tiek saukti par bēgļiem, bet situācija nav tik vienkārša, ja mēs runājam par migrāciju. Šeit ir vairāki migrācijas veidi, un tie būtu jānošķir. Tā tad ir jāsaprot, ka ir um, bēgļi un ekonomiskie migranti. Ekonomiskie migranti vēlas uh, doties uz Eiropu no Marokas un citām valstīm, lai vienkārši dzīvotu labāk nekā savā izcelsmes valstī. Tātad ir no vienas puses ekonomiskie migranti, no otras puses ir bēgļi. Par šo atšķirību mēs šodien pat nerunājām, kaut gan tā ir būtiska bijušās Dienvidslāvijas kara laikā Ungārija izrādīja solidaritāti. Desmitiem tūkstošu cilvēku devās uz Ungāriju meklēt patvērumu. Uh, mēs eh, apzinājām, ka šie cilvēki pēc tam atgriezīsies savā valstī. Un tagad jau ir aizmirsts, ka Ungārija savu laiku palīdzēja šiem cilvēkiem. Tāpat patā, eh, pastāv tendence aizmirst 1956. gada notikums, kad daudzi Ungāri devās bēgļu gaitās. Bet eh, mums arī ir jāceras, ka uzņemšanas, bēgļu uzņemšanas nometnē šie cilvēki sadarbojās ar varas iestādēm, bet šobrīd situācija ir pavisam atšķirīga. Bieži vien šie cilvēki mūsdienās nevēlas sadarboties, visi vēlas doties uz vienu valsti. Uh, sadarbība, protams, ir ļoti būtiska. Uh, Šāda situācija ir jau no 2015. gada. Cilvēki, kas ierodas Ungārijā, nevēlas tur palikt. Viņi visi vēlas doties uz Vāciju, Zviedriju, uz Rietumu Eiropu katrā gadījumā. Un par uh, spīti tam, ka ir izcili speciālisti un eksperti mūsu rīcībā, ja palūkojamies uz statistikas datiem, nākas konstatēt, ka 9000 uh, neaizsargātu personu ir ieceļojuši Ungārijā pagājušajā gadā, bet no tiem 8000 nesagaidot uh, pieteikumu izskatīšanas beigas ir devušies uz Ungāriju, uh, es atvainojos uz Austriju vai uz Vāciju. Un ko tad teiks Vācijas un Austrijas ministri? Viņi teiks, ka mums ir labi jāaizsargā mūsu robežas. Esmu savu jaunību dzīvojis eh, komunisma režīmā, un es eh, esmu ļoti eh, lepns par to, ka varu braukt no Budapeštas līdz uh, Briselē neviens mani neaptur, es augstu vērtēju pārvietošanās brīvību, bet tā šobrīd ir apdraudēta. Ja parūkojamies uz robežu posteņiem uz robežu starp Ungāriju un Austriju, jūs redzēsiet, ka tur cilvēks stāv rindā. Ungārijai ir nepieciešams aizstāvēt savas ārējās robežas, lai varētu saglabāt pārvietošanās brīvību. Mums ir Tāpat jāparaugās, kā notiek uh, šo 160 tūkstošu uh, bēgļu izmitināšana. Tikai 10 tūkstoši no viņiem šobrīd ir pārvietot. Jūs varat tikpat labi kritizēt arī citas dalību valstis. Un man ir jāatsakās maksāt 200 tūkstošu naudas sots, ja es atsakos pieņemt kādu personu. Ja es pieņemu šo uh, personu, tad ir jāmaksā tikai, tad mēs saņemam tikai 10 tūkstošu eiro. Tas ir apvainojums Austrum Eiropai. Ir jārespektē spēkā esošās procedūras. Mēs vienmēr esam ievērojuši Eiropas Savienības tiesību normas vienmēr ir uh, īstenota uh, tiesas kontrole par lēmumiem, un uh, tiesas bieži vien ir ietekmējušas patvēruma jomā pieņemtos lēmumus un uh, procedūras. Mēs vēlamies uh, aizsargāt Schengenu zonu, mēs ievērosim kritērijus, mēs radīsim nepieciešamos apstākļus uh, bēgļu nometnēs, konteineros, mēs rūpēsimies par bērniem. Bet tiesiska valsts var darboties tikai tad, ja mēs varam garantēt sabiedrisko drošību un kārtību jo pretējā gadījumā tiesiska valsts nevar pastāvēt. Tas mums ir atklāti jāatzīst. Runājot par teroristiem, mēs nekad nevaram zināt, kur viņi sarīkos uzbrukumus, kur notiks atentāts. Esmu 14. jūlijā teicis runu Francijas vēstniecībā Budapeštā, un es teicu, ka nekad nevaram paredzēt, kad notiks nākamais atentāts, un tieši tajā pašā dienā, tās pašdienas vakarā, Nicā, Francijā notika terorakts. Un Austrija arī ir uzbūvējusi uh, Uh, žogus uz savas robežas, bet tas neizraisīja tādu reakciju kā mūsu uzbūvētais žogs, kad Spānija ir iz, uzbūvējusi žogu, lai aizsargātu savu anklāvu Āfrikā, uh, pilsoniskās uh, sabiedrības organizācijas. Par to sūdzas daudz mazāk. Šobrīd mēs saskaramies ar Eiropas krīzi, mums ir uh, tai jāstājas pretī, jānošķir uh, ekonomiskie migranti no bēgļiem un jārūpējas par to, lai jaunie noteikumi, kas tiks pieņemti, būtu stingri. Mēs nosūtīsim personas uz pašvaldībām un tur uh, notiks uh, tiesu varas uh, tiks īstenot tiesu varas kontrole, mēs nodrošināsim aizsardzību šīm personām, un šīm personām būs arī pieeja advokātu palīdzībai. Es vēlētos tagad runāt par nevalstiskām organizācijām. Kādu pagājušajā gadu iesniedz likumu projektu, kas paredzēja, ka nevalstiskās organizācijas pēc uh, to reģistrācijas var sākt uzreiz darbību, neviens mani neapsveica par to. Mēs norādījām, ka NVO reģistrācija ir jābūt automātiskai, lai nodrošinātu to darbību. Neviens mani par to neslavēja. Es jau arī neprasu nekādas uzslavas, bet es vēlos, lai jūs uh, visu izvērtētu uh, objektīvi. Reģistrācija ir atvieglota šobrīd. 60 tūkstoši nevalstisku organizāciju pastāv Ungārijā tās dēļ un plaukst. Protams, eh, šīs organizācijas darbojas, un tas ir normāli demokrātijas apstākļos. Valdībai ir uh, leģitimitāti, ko piešķīruši vēlētāji, bet nevalstiskām organizācijām ir cita veida leģitimitāte. Tām ir tiesības paust savu viedokli. Bet, ja mēs nepiekrītam kādam no šiem viedokļiem, vai tad uzreiz jākliedz, ka jābrāc, ka ir diktatūra valstī. Tā tas nav. Bet tā jau tas ir visās citās valstīs arī. Ja mēs runājam par NVO nākotni, gribu teikt, ka šīm organizācijām nav pamata bažām. Esmu iepazinies ar Venēcijas komisijas ziņojumu, un mēs pieņemsim likumu par to, ka šīm organizācijām jādeklarē tiesā būs finansējums, kas saņemts no ārvalstīm. Tas viss uh, nav pretrunā ar Venēcijas komisijas ziņojumu, tas viss ir demokrātiski un šīm organizācijām no kā nav jābaida, jābaidās un nav pamata bažām. Tālāk par to, kā cietumi esot pārpildīti esam konsultējušies ar Eiropas padomi, esam izskatījuši tūkstošu lietas Un uh, es uh, domāju, ka tiks uh, apstiprināts efektīvas tiesu procedūras, lai šo situāciju atrisinātu. Un pat ir paredz, runājot par tiesas lēmumu atcelšanu un par to, kā darbojas konstitucionālā tiesa, nu tā darbojas ļoti labi. Viņi pat ir atcēluši, anulējuši vienu no manis iesniegtiem likuma projektiem. Tālāk par Ahmeda H. lietu. Nu, šeit ir daudz kas izskanējis, bet es nekad neuzdrošinātos kritizēt eh, tiesas pieņemtu lēmumu. Es nekad neesmu atļāvies paziņot, ka tiesas lēmums ir bijis pareizs vai nepareizs, it īpaši, ja šis eh, lēmums nav galīgs Mm, es nevēlos šobrīd nekādu viedokli paust par šo jautājumu, par šo lietu. Prokurors ir atbildīgs par apsūdzības izvirzīšanu un tieslietu ministrs nevar komentēt tiesu pieņemtos lēmumus. Vēl daži vārdi par Nīdermēlera kunga pieminēto eh, jautājumu par to, ka it kā nesot bēgļu problēmas. Nezinu, vai dzīvojam vienā valstī, ja 240 tūkstoši cilvēku vēlas nelegāli šķērsot robežu, nevar teikt, ka nepastāv bēgļu problēmas. Jā, ir eh, ārkārtas stāvoklis izsludināts. Esmu ticies ar Grieķijas prezidentu. Viņš man norādīja, ka katru dienu Grieķijas Turcijas robežu šķērso 150 personas neatkarīgi no noslēgtā līguma. Es negribu kritizēt ne Turciju, ne Serbiju, un Serbija ir uh, Uh, kandidātu valstai jāizpilda Kopenhāgenes kritēriji. Gribu arī teikt, ka mēs nebaidāmies no nevalstiskām organizācijām, mums tās ir nepieciešams, ar tām mēs diskutējam, esam gatavi ar, ar tām diskutēt gan Budapeštā, gan Briselē. Tālāk par nepilngadīgajiem vecumā no 14 līdz 18 gadiem, nu, varas iestādes, manuprāt, tiks galā ar šo situāciju. Tālāk par komunistu režīmu. Es uzskatu, ka mums ir jārunā par komunisma noziegumiem, tāpat kā mēs runājam par holokaustu. Mums ir arī jārunā par komunistu pastrādātiem noziegumiem. Mūsu valstī tādi ir pastrādāti, un ja mēs nestāstīsim jauniešiem par mūsu valsts vēsturi, tad viņi arī nesapratīs, kas ir diktatūra. Un mūsu partija uzskata, ka ir atklāti jārunā par komunistu noziegumiem. Uh, Tālāk par sieviešu uh, situāciju un Stambuls konvenciju. Mums šobrīd notiek konsultācijas, tās noslēgsies septembrī. Tieslietu ministrija uzskata, ka priekšroka jāpiešķira upuru vai cietušo aizsardzībai Es vēlējos pateikties uh, visiem, kas piedalījās šais debatēs. Mūsu valsts ir demokrātiska valsts. Esmu gatavs uh, piedalīties debatēs Un runājot par septītā panta iedarbināšanu, es uzskatu, ka tā, m, tas nav nepieciešami, bet otrais pants, kur ir runa par vērtībām, ir pamats mūsu Eiropas kopīgām mājām. Bet mums ir jāņem vērā, ka, ir, ka nedrīkst dalīt valstis lielās, mazās, vecajās, jaunajās dalībvalstīs, bagātās, nabagās valstīs. Un gribu teikt, ka ir vairākas valstis, kur ir pieņemti, pieņemtas diskriminējošas normas, kas um, neļauj darboties citu valstu uzņēmumiem, bet šeit ir runa par pamata. Uh, nostādnēm par brīvu konkurenci, kur nedrīkst ierobežot. Man, es uzskatu, ka dialogs ir nepieciešams, un es pateicos par šo lielisko iespēju piedalīties dialogā. Lielas paldies! Kolēģi, manuprāt, uzklausīšana ir noslēgusies. Tika jau jautāts, vai varbūt, eh, vai tiešām ir nepieciešamas šādas uzklausīšanas. Es gribētu teikt, ka ļoti uzmanīgi organizējam šo uzklausīšanu. Tas ir akti, aktuāli gan mūsu komiteja, gan parlamentam kopumā pētīt, eh, kāda ir cilvēktiesību situācija Eiropas Savienībā. Tas ir mūsu pienākums. Gribētu pateikties visiem deputātiem, kas izteicās. Manuprāt, komentāri bija ļoti skaidri un gribētu pateikties visiem arī paneļa diskusijas dalībniekiem. Paldies, ka darījāt visu, kas jūsu spēkos, lai atbildētu uz jautājumiem par cilvēktiesībām tiešām tāpēc būtības. Liels paldies! Protams, nu, nav nevainojams šis pasākums nekad, bet gribētu pateikties visiem, kas mēģināja šo pasākumu pēc iespējas līdzsvarotāku organizēt. Paldies visiem par piedalību uzklausīšanā un pulksten piecos uh, atsākam darbu un balsosim. Good afternoon, colleagues. We can begin. Kolēģi, tik līdz visi būs gatavi, sāksim balsošanu, tādēļ aicinu visus ieņemt vietas. Cita punkta darba kārtībā vairs nav, ir atlicis tikai balsojums, tādēļ, jo ātrāk ķersimies pie darba, jo ātrāk darbu pabeigsim. Vai visi ir gatavi? Koordinātori gatavi. Balsošana notiks elektroniski, kā jau visiem tas pats par sevi saprotams. Pavisam īsi gribētu jums atgādināt, ja nav elektroniskā balsošanas kartīte līdzi, tad lūdzu tagad to norādīt. Un tad pieņemsim uh, jūsu balsojumu ar roku. Kartīts šķiet ir visiem ļoti jauki. Ja visi ir gatavi, tad pārējām pie pirmā balsojuma. Skripeka kungs izteiksies Stīvensas kundzes vārdā šķiet, ja pareizi saprotu. Vai tā ir? I don't, we don't have either. Mm, šķiet, ka neviens no pārstāvjiem nav ieradies. Vai ECR kāds pārstāv? Nu, tad varam ķerties pie balsojuma varbūt uzreiz. Šķiet, ka varam. Labi. Neviens nevēlas izteikties. Ļoti jauki. Pārējiem pie balsojuma. 12. grozījums. Nē, tātad sākumā par ko tad īsti balsosim. Persona reģistrācija pasažieru kuģu pasažieriem un tā tālāk. Ķeramies pie balsošanas 12. grozījums. Slēdzam, beidzam balsošanu. Pieņemts. Skripeka kungs arī ir ieradies un apsēžas. Dosim viņam vienu sekundīti ieņemt vietu. Visam īsi. We'll, we'll just wait till Mr. Skripek takes his... Nogaidīsim, kamēr Skripek kungs ieņēmis vietu. Vai visi gatavi? 13. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 15. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 17. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 16. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 19. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 21. grozījums sākam balsot. Balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 20. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 22. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 23. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērumu pirmais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts neskatoties uz šaušanos S un D grupā, sastais grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Astotais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais grozījums. Sākam balsot. Nē, vienpadsmitais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kolēģi, atbilstoši 53. reglamenta pantam, tagad um, pārējiem pie um, tā, ka transporta komitejā tiks iesniegti Lībe komitejas grozījumi. Pārējiem pie nākamā punkta trīmas lēmums dalībvalstu īstenošanas pasākums. Šeit gribētu atgādināt, ka parlaments tiek, ar parlamentu notiek konsultācijas attiecībā šo dosē padomē lūdz izstrādāt atzinumu trī mēnešu laikā, tā kā uh, termiņš konsultācijām bija 23. februārs, aicinājām pa pagarināt termiņu, vienojāmies strādāt tikai angliski, ziņojums tika piedāts 9. februārī, netika piedāvāt grozījumi, varam pāriet pie balsojuma. Uh, Balsojums plenārsesijā notiks martā, ja visi gatavi uh, balsot, tad uh, viens balsojums šeit, personāla balsojums, sākam balsot. Ja visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts 42 uh, balsis pār, divas pret, neviens neaturas. Okay. The next point. Ļoti labi. Nākamais punkts saistībā ar jau atkal prīmas lēmumu īstenošanu. Arī šeit gribu atgādināt trīs mēneši pieņemšanai, 23. februārs termiņš, 9. februāra um, sanāksmē piedāvātais ziņojums, nebija grozījumi, pārējiem pie balsošana, personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais punkts. Balsojums par ieceļošanas izceļošanas sistēmu, ieceļošanas izceļošanas datu reģistrācijai un atteikumam attiecībās trešo valstu valsts piedarīgo ārēju robežu šķērsošanai, um, lai noskaidrot pieeju Eiropas ekonomiskas zonai tiesiskuma nolūkos. Vai Dias de Mera kungs referents vēlētos izteikties? Lūdzu. No, muy brevemente, señor presidente, solamente. Priekšsēdētāji pavisam īsi. Gribētu pateikties politiskajām grupām jāsaka, jautājums tiešām bija sarežģīts. Okay, thank you, Mr. Liels paldies, Dievs, Demēra kungs. Vai viss gatavo balsot? Priekšsēdēt KDP. Viss kārtībā, tad ķeramies pie balsošanas. 149. grozījums. 150, 151, 152, 153. Balsojam blokā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Simts piecdesmit ceturtais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmā panta kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā panta kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trīsim trīsdesmit trešais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešā panta kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trīsdesmit ceturtais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 353. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 354. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss par piekto pantu un primāriem sekundāriem mērķiem. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sestā panta kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Spinelli kundze atturas. Vai apprāts nedarbojas? Vai jūs varbūt vēlaties pārsaisties Spinelli kundze? Došu jums mirklīti laika. I'm just, I'm moving to sort of the dignity thing. I think everyone... Did. Nu, manuprāt, tas svarīgi. Vai visi gatavi? Ļoti labi. sākumā kopā 39. 40. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 392. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Devītā panta kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitā panta kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 414. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 415. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 41. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 417. grozījums. Sākam balsot. 417. tātad. Beidzam balsot. Noraidīts. 418. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 419. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. pantu kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. pantu kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. pānta kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 15. pānta kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 16. pānta kompromiss. Sākam balsot. Close. Beidzam balsot pieņemts. 17. panta kompromiss. Nē, 465. grozījums. Sākam balsot. Amendment 465. 465. grozījums. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 17. panta kompromiss. Sākam balsot. Close. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. panta kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 19. panta kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. panta kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 21. pānta kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešās nodaļas kompromiss, kas ir 22. 25. pāns. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 519. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtās nodaļas kompromiss 26. 30. pants. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 530, 532, 533 grozījums kopā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Piecsimt trīsdesmit trešais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 534. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 31. pānta kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 32. pānta kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 33. pānta kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 34. pānta kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 30. Nē, vēl ne. Budžeta 16 grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 35. panta kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 36. panta kompromis. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 37. panta kompromis. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 623. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 38. pānta kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 636. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 638. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 39. panta kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts tehnisko grozījumu bloku saistībā ar datu aizsardzības atsauču aktualizēšanu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Divsimt astoņdesmit trešais, simt piektais, simt septītais. so we go to compromise. Compromise. 40. panta kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 84. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 85. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 44. panta grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 641. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Jebkurā gadījumā bija noraidīts. 95. grozījums. Sākam balsot. bet, nu, norāda jā, jābūt piesardzīgiem, uzmanīgiem attiecībās balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 46. pānta kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 654. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 665. grozījums sākam balsot. Sešsimt sešdesmit piektais grozījums. Kolēģi, viens ETP, viena balss par daudz. Tādēļ viens ETP kolēģis varētu šobrīd nebalsot, un tad vēlreiz balsosim par 665. grozījumu. Liels paldies! Šķiet, kāds ir atsaucis balsi. Tad balsojam vēlreiz par 665. Balsojums jau bija slēgts, dators visu ņēmis vērā, sapratis. Balsojumu esam pabeiguši pieņemts. 104. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. That is carried. Ben... Pieņemts. 106. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 668. grozījums. Sākam balsot. Jā, pamanījām īpaši cik par šim grozījumam. Beidzam balsot. Pieņemts. 49. panta kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 50. panta kompromiss. Sākam balsot. cerams, ka netiks pieņemts. Beidzam balsot. Pieņemts. Sešsimt septiņdesmit pirmais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 51. pānta kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 52. pānta kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 53. pānta kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 54. panta grozi, eh, kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 55. panta kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 56. panta kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 57. pānta kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 58. pānta kompromiss. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 59. panta kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 64. panta kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 720. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 142. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 721. grozījums. Sākam balsot. Taņa, vai jums kas būtu sakāms? Par mutiskiem grozījumiem parasti mēs neko nesakām. Nu, jebkurā gadījumā pirmdien, šodien tas bija joks. Protams, protams, ja jūs ko vēlaties teikt, tad lūdzu. Tas varbūt saistīts ar Ungāriju. Nē, nē, neko īsti daudz neteikšu. 721. jā, man tur mutisks grozījums nolasīšu. nolasīšu. Atkāpjoties no pirmā punkta, ceturtā nodaļa būs piemērojama divus gadus pēc, darba, pēc operācijas uh, uzsākšanas, kāds ir atrunāts 60. panta pirmajā punktā, un tikai pēc tam, kad uh, parlamentam un padomē būs iesniegts izvērtējuma ziņojums, kas norāda uz uh, gan izpildāmību, gan nepieciešamību. Paldies! Sākam balsot! Beidzam balsot. Noraidīts. Um, and now we go to compromise on site. Tagad uh, kompromiss par uh, ievilkumiem un apsvērumiem. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemti. Tagad kolēģi Tātad vispārējais atkrīt un varam pāriet pie noslēguma balsojuma laimīgā kārtā. Tas būs personāla balsojums. Vai visi gatavi? Okay, is everyone ready? Final vote. Noslēguma balsojums, ja visi ir gatavi. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Un pieņēmts 38 pār 7 pret, viens atturējies, apsveicam referentu Dievs Demēra. Veržjā kundze, vai jūs vēlaties ko teikt? Jā, priekšsādātāji kungs, kaut arī ir pieņemti divi mani grozījumi. Goe vēlas iesniegt mazākuma viedokli saskaņā ar 54. Uh, pānta pirmo A apakšpunktu. Dijas Demers kungs, jūs neko sākumā neteicāt, varbūt vēlaties tagad kaut ko teikt, es ļoti atvainojos. Priekšsādātāja kungs, jau lūdzu, Dijas Demers kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es tikai vēlējos pateikt, ka Veržjā kundze ir pilnīgas tiesības atsaukties tātad uz 52. A punktu un valsta mazākuma viedokli. Jā, priekšsēdētājs, es arī eh, no jums sagaidīju šādu reakciju. Un tagad saskaņā ar 69C pāntu mums jāpieņem lēmums par sarunu uzsākšanu, sarunu vešanas komandas izveidi 60B un 69B, 69C. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemt šis lēmums 40 balstis pār, 4 pret 1 atturējies. Apsveicam vēlreiz Dievs Demēras kungu. Un kolēģi, mums Eh, jāpāriet pie nākamā Dijas Demēras kunga ziņojuma. Vai vēlaties kaut ko teikt pirms sākam balsot? Nē, ja nē, tad pārējām pie balsošanas. Grozījumi 20, 21, 22 blokā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīti. Un tagad pirmais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad noslēguma balsojums. Visi cerams būs ar apmierināti ar šādu situāciju. Tagad personāla balsojums, kas ir noslēguma balsojums. Nu jā, jūs noteikti visiet būs, visi būsiet priecīgi un apmierināti. Vai viss ir nobalsojuši pieņemts 38 pār 7 pret 1 atturējies? Apsveicam Dievs Demērus kungu. Veržjā kundze, vārds jums. Jūs šoreiz pārdomājāt. Nē, priekšsēdētāji nesmu pārdomājis. Šis otrais ziņojums izriet no pirmā, līdz ar to mums būs viens mazākuma viedoklis, manuprāt, ar to pietiks. Priekšsēdētājs, nu jā, jūs, protams, jums šādas tiesības ir. Tagad uh, saskaņā ar 69c pāntu balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 41 pār 4 pret 1 atturās. Šis uh, ziņojums tiks iesniegts plenārsēdē 2. marta sesijā. Līdz ar to balsošana ir noslēgusies un ar to arī noslēdzas mūsu šīs dienas sanāk.